Okay, colleagues, if I can reconvene the Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, lai varam sākt darbu. Iesākumā iepazīstināšu jūs ar koordinātoru sanāksmes rezultātiem. Koordinātori tikās šorīt. Mēs iecēlām referentus. Bija trīs galvenie ziņojumi, kuros transporta komiteja būs atbildīgā. Viens ir par eh, dažādu dažādu transporta līdzekļu un trēleru pārvaldību. Otrais priekšlikums bija par tehniskajām ceļu pārbaudēm un arī par šīm pārbaudēm komerciālajām vieglajām mašīnām. Un trešais bija direktīvas izmaiņas, ar kuru tikt izmainīta padomas direktīva par transporta līdzekļu reģistrācijas kārtību. Un koordinatori savā sanāksmē lēma, ka mēs vēlētos redzēt trīs atsevišķus, diri, atsevišķus ziņojumus, un tomēr līdz 17. septembrim mums būtu jānolēma, vai mēs vēlamies trīs vai nē. Tātad, kā jau es teicu, mēs koordinatoru sēdē lēmām par labu trīs atsevišķiem ziņojumiem, bet grupām par to vēl ir jāvienojās. Nākamais bija ziņojums par 59 šķērsvīta 2003 direktīvas uh, izmaiņām par eh, noteiktu šoferu grupu apmācību. Arī šeit lēmums tika pieņemts par labu tam, ka koordinatori vēlētos, lai mūsu komiteja sagatavo pašiniciatīvas ziņojumu, un tomēr nogaidīsim līdz 17. septembrim, lai tad redzētu, vai kāda no politiskajām grupām vispār būs ieinteresēta. Un ja neviena gru politiskā grupa nebūs, tad jau mēs nespējam tīri fiziski sagatavot pašicinatīvas ziņojumu, tāpēc līdz 17. septembrim pagaidīsim, vai kāda grupa vēlas. Nākamais bija komisijas ziņojums par 2008. gada direktīvas izmaiņām par civilās aviācijas drošības pasākumiem šeit koordinatori lēma neko nesagatavot. Un nākamais bija attīstība dzelzceļa nozarē. Šajā jomā mēs nevēlētos darīt neko tūlīt un uz vietas, un tomēr koordinatori vēlētos redzēt, kas būs iekļauts no šiem pasākumiem ceturtajā dzelzceļa pakotnē. Nākamais. Mēs vēlētos eh, runāt par regulu, kura izmainīs 9. gadā pieņemto regulu par to, kādā veidā tiks ietekmēti noteikumi CO2 izmešiem vieglajām automašīnām līdz 20. gadam. Vadošā komiteja ir NV komiteja, un lēmums tika pieņemts sekojoši. Mēs izvirzīsim vienu referentu par šiem abiem jautājumiem, un saskaņā ar rotācijas sistēmu atzinums būtu jāsagatavo S&D politiskajai grupai par 13. gada plānošanu. 13. septembrī koord koordinatori ir lēmuši, ka 13, līdz 13. septembrim ir jāiesniedz idejas par to, kad doties uz Ziemeļrietumu Angliju un kad uz Vašingtonu. Tās būtu mūsu komitejas izbraukuma sēdes nākamajā gadā. Un līdz tam pašam 13. septembrim varbūt deputāti varētu iesniegt savas idejas par to, kādus iespējamos uzklausīšanas veikt 2013. gadā. Tātad 13. septembris līdz pusdienlaikam visas grupas varētu runāt par, teiksim, delegāciju, izbraukumu sēdēm, kādas uzklausīšanas organizēt un līdzīgi. Lūdzu, izrunājiet savās politiskajās grupās un, kā jau es teicu, Līdz 13. septembrim politiskās grupas lūdz dariet zinām to sekretariātam. Par transatlantiskajām attiecībām koordinatori lēma pamudināt transporta komitejas deputātus iesniegt savus grozījumus INTE komitejai par tirzniecības attiecībām ar Amerikas Savienotajām valstīm līdz 21. septembrim. Moreiras kungs arī ir pamudinājis transporta komiteju iesniegt savus grozījumus par tirsniecības attiecībām ar ASV. Vēl bez tam koordinatori man vēlēja rakstīt Almuņas kungam un Brozo kungam par to, kādā veidā notiek konkurences, kāda ir konkurences situācija transporta jomā. Tas ir saistīts gan ar TNT, gan ar citiem tīkliem. Par komitoloģiju. Koordinatori vēlas, lai es uzrakstītu Kalas kungam par šķidrumiem un par gelveidīgajiem, sa, gelveidīgo saturu un par šo šķidrumu aizliegumu atcelšanu no nākamā gada aprīļa. Runājot par citiem jautājumiem, tad eh, komiteja, atvainojos, saka priekšsēdētājs koordinatori, griezās ar lūgumu pie manis sagatavot mutisku jautājumu, kas grieztos pie komisijas par eh, dzelzceļa pārvadājumu nodokļiem Francijā. Dokumenti, kuri ir iesniegti jūsu zināšanai, ir šobrīd arī tapuši zinām koordinatoram. Runa tur gāja par Šulca kunga komisā, komisijas priekšsēdētājiem uzrakstīto vēstuli par īpaši smagajām mašīnām. Tas arī ir viss par koordinatoru sanāksmes lēmumiem. Vai ir kādi jautājumi, komentāri? Ja ne, tad eh, uzskatu, ka komiteja ir apstiprinājusi koordinatoru sanāksmes protokolu. Nākamais darba kārtības punkts ir Eiropas transporta tīkla attīstība. Šeit mums ir vesela virkni līdz referentu Komotsakos kungs un citi. Es varbūt tagad vēlētos dot vārdu abiem referentiem un pēc tam ekonomiskās un sociālās komitejas pārstāvim Baka kungam. Burtiski četras minūtes iepazīstināt ar ekonomiskās un sociālās komitejas viedokli, un pēc tam došu vārdu ēnu referentiem un pārējiem deputātiem, kur to vēlēsies. Tā tad mēs domājam, ka mēs šo jautājumu varētu izskatīt līdz pus pieciem mūsu rīcībā ir stunda un 15 minūtes. Lūdzu, dod vārdu Komatsakas kungam. Tā tad lūdzu, Komatsakas kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Man jau nebūtu jums jāstāsta, cik ārkārtīgi svarīgs ir šis teksts teksts, par kuru mēs šobrīd diskutējam transporta komitejā. Eiropas, Eiropas transporta tīkla attīstība. Transporta tīkli ir viens no būtiskākajiem attīstības veicinātājiem Eiropā, ekonomiskās attīstības uzlabotājiem, un īpaši ekonomiskās krīzes apstākļos tas ir ārkārtīgi svarīgi. Šobrīd, kad ekonomiskā izaugsme ir tik ārkārtīgi lēna un kad Eiropas Savienības attīstība ir kļuvusi par būtiskāko visu vājo punktu, tad mums strateģiskā līmenī šie jautājumi būtu jārisina. Es uzskatu, ka to arī vajadzētu uzsvērt mūsu ziņojumā. Un eh, varbūt šajās debatēs runājot par vadlīnijām, uh, mums vajadzētu pieminēt arī plašāku skatījumu, plašāku skatījumu uz finanšu, daudzgad finanšu plānu. Mēs runājam par 14. 20. gada finanšu plānu, un domāju, ka vajadzētu runāt arī par to, ka debates noteikti sevī iekļaus arī Connecting Europe iespējas. Šie divi elementi savā starpā ir cieši saistīti Jebkurā gadījumā domāju, ka mums eh, vajadzētu mazliet cīkāk pieskarties pie vadlīnijām. Vispirms es vēlētos eh, parunāt par tām prioritātēm, kuras ir, kuras ir ierakstīts šajās vadlīnijās. Vēlētos uzsvērt, ka es esmu līdzreferents. Līdz ar to mēs eh, cieši esam sadarbojušies ar Ertuga kungu. Un Ertuga kungs jūs sīkāk iepazīstinās ar tiem būtiskākajiem būtiskākajām izmaiņām komisijas priekšlikumā. Komisijas priekšlikums ir labs tādā ziņā, ka debatēm tas ir ļoti labs pamats, ar to mēs varam sākt un tālāk strādāt. Un pateicoties ar mūsu izvirzītajām idejām, mums ir izdevies uzlabot, vismaz pēc manām domām, komisijas sākotnējo tekstu. Mums ir izdevies šo tekstu priekšlikumu kā tādu padarīt gan ambiciozāku, gan arī reālajā dzīvē labāk īstenojamu. Un, manuprāt, ir panākts ļoti labs līdzsvars starp eh, to, kā ziņojumā iesaistīt dažādus viedokļus, mēģināt rast kompromisus un pēc iespējas labāk uzlabot to, kāds ir ziņojuma nolūks. Mēs esam šajā ziņojumā mēģinājuši iekļaut pēc iespējas vairāk viedokļu, un patiesībā viens no galvenajiem vadpunktiem bija vēlme mēģināt uh, sniegt Eiropas pievienoto vērtību trans, vis Eiropas transporta tīkliem. Šīs te jaunās metodas, jaunā skatījuma ideja ir tāda, ka mēs runājam gan par reģionāliem tīkliem, gan visai Eiropas tīkliem, un, piemēram, komisijas izstrādātā koridoru stratēģija izvirs divus jaunus mērķus. Vispirmām kārtām, kā jau teicu, ir jārunā par pievienoto vērtību, ko Eiropa varētu sniegt, un otrais - strateģiskā plānošana. Ir jāņem vērā pilnīgi visi Eiropas reģioni, un viss ir jānovien, jāvienlā, jāvienlīdzīgo, jo tas, cik liela nozīme ir transportam un tā tīkliem iekšējā tirgū, mēs nevaram to novērtēt pārāk zemu. Priekšlikumā jau parādās, ka mēs esam izdarījuši nelielus grozējumus un pavisam maz modificējuši tā saucamo hartu. un grozījumi pilnībā ņem vērā komisijas izteikto ideju par Eiropas pievienoto vērtību. Taču nedomāju, ka mums vajadzētu pārāk zemi novērtēt mūsu komitejas paveikto. Ir kolēģi gan šajā komitejā, gan arī citur, uh, pēc iespējas vairāk iestrādāt šajā priekšlikumā sava reģiona prasības. Es, protams, to ļoti labi saprotu, un tomēr mums ir jārunā par Eiropu, un ir jārunā skaidrā valodā, ka Eiropas pievienotā vērtība transporta tīklos un tā attīstībā būs tikai tad, ja mēs visus reģionus, pievien... ja mēs visus reģionus pielīdzināsim citiem. Uh, Mēs nevaram likt uz spēles Eiropas pievienoto vērtību. Šī regula jau nav par reģionālo interešu aizstardzību. Šī regula runā par transporta tīklu attīstību Eiropā. Eiropā. Mums šis tīkls Eiropā ir jāattīst pēc iespējas ātrāk. Mēs nevaram šeit atvērt Pandoras lādi un cerēt uz debesu mannu. Šis debats ir bijusi tik ārkārtīgi ilgas, ka rez nekavējošu rezultātu sasniegšana ir būtiska ārkārtīgi visiem. Tāpēc es vēlētos griezties ar lūgumu pie ikviena kolēģa un vēlreiz atkārtot. Es tiešām esmu mēģinājis ņemt vērā visu kolēģu vēlmes. Es esmu mēģinājis izprast principus un argumentāciju, un es ceru, ka kolēģi izpratīs Eiropas garu un šādā sakarā iesniegs arī savus grozījumus. Ko vēl piebilst? Varbūt vajadzētu vēl labāk sastruktūrēt mērķus, arī uzsvars uz vidas novērtējumu. Es uzskatu, ka labāka ietekmes uz vidi novērtējuma atspoguļošana varētu nākt par labu mūsu ziņojumam, jo patiesībā ir jāņem vērā arī tas, ka var izrādīties situācija, kad bēgot no vilka mēs uzskrienam uz lāci. Protams, ka mēs visi vēlamies redzēt arī lielāku pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos, un tomēr šobrīd mums ir izdevies sasniegt iespējamā reālās robežas. Mēs vēlamies labāku saistību un labāku koordināciju starp dažādiem projektiem. Tas viss ir parādījies šajā tekstā. Un tomēr es uzskatu, ka mums ir izdevies eh, atspoguļot un runāt par visām tām nozarēm, kuras ir Eiropas Savienības parlamenta kompetencē. kompetencē. Es uzskatu, ka transporta politikai ir jākļūst, eh, jāizveido tā, lai tā ņemtu vērā Eiropas Savienības mērķus, tai ir jākļūst caurskatāmākai, lai ten kļūtu par efektīvāku, ilgtspējīgāku, daudzfunkcionālāku, tiešām funkcionējošu tīklu un tiešām Eiropas tīklu ar skaidri saredzamu un sajūtamu Eiropas pievienoto vērtību. Είμαστε ανοιχτοί και έτοιμοι να Protams, mēs eh, saglabājam ļoti lielu atvērtību, esam gatavi debatēt par jaunām ide idejām un priekšlikumiem, kas varētu vēl labāk uzlabot šo priekšlikumu. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar ēnu referentiem un arī ar citiem deputātiem. Jāsaka, kā ar ēnu referentiem. Mums jau ir notikusi pirmā viedokļa apmaiņa, tā notika pirms diviem mēnešiem Strasbūrā. Lūk, Tie ir tie pamata jaunumi, ar kuriem gribēju jūs iepazīstināt. Šis darbs bija ļoti sarežģīts, joprojām ir sarežģīts un grūts. Es ceru, ka kolēģi saprot, kādēļ tas ir tik sarežģīts. Šodien mēs jums piedāvājam tādu darbu rezultātu, kas ir tiešām patiesas mēģinājums uzlabot komisijas piedāvājumu. Kopā ar jums strādāsim pie tā, lai šis priekšlikums būtu vēl labāks. Mēs strādājam ļoti cieši kopā ar Ertuga kungu. Mūsu sadarbība bija ļoti konstruktīva vairāk mēnešu garumā. Ertuga kungs iepazīstinās jūs sīkāk ar tiem priekšlikumiem, kurus tagad esam iekļāvuši tekstā, ar mērķi uzlabot komisijas sākotnējo priekšlikumu. Paldies! Paldies! Došu vārdu Ertoga kungam. Jūs varat pārņemt stafeti no Kumucākus kunga. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie kolēģi! Komatsākus kungs jums pastāstīja par pamatprincipiem, ko izmantojam savā darbā. Jāsaka, ka mums bija ļoti svarīgi konstruktīvi strādāt visiem kopā, lai panāktu mūsu kopīgo mērķi. Mērķis ir mēģināt izveidot tādus Eiropas transporta tīklus, kas būtu patiesi eiropeiski. Mēs ar lielu interesi lasījām komisijas priekšlikumu, tas bija labs pamats mūsu darbam, kā Komucakas kungs teica, bet viņš teica arī to, ka mēs mēģinājām uzlabot to tekstu, šo tekstu, precizēt to, uzlabot definīcijas, mēģināt panākt to, lai visi tie deputāti, kas nav referenti, arī varētu saprast, ko mēs mēģinām panākt ar šo priekšlikumu. Ja runājam par finansējumu, dzīvojam finanšu krīzes apstākļos un tādēļ jums nebūs svešas tās problēmas, ar kurām saskārāmies. Iepriekšējie finansējuma instrumenti saskārās ar koordinācijas problēmām. Pagātnē esam jau pieredzējuši, ka projektu prioritizācija bija problemātiska un kļūdaina. Prioritizēšana ir viena no mūsu prioritātēm. Mēs vēlamies to sakārtot transporta jomā. Mūsu piedāvātajos labojumos parādās šāds mēģinājums. Komatsākus kungs jau pāris vārdos aprakstīja metodiku. Mēs esam ļoti priecīgi pār piedāvāto metodiku, par kopīgajiem kritērijiem, kas tiks izvirzīti, uh, tā lai būtu vienlīdzīga attieksme pret visiem reģioniem Eiropas Savienībā. Mēs nevēlējāmies atvērt Pandoras lādi, ko jau pieminēja komisākus kungs. Viņš teica, ka mēs veicām dažus nelielus labojumus. Protams, jūs varat uzdot jautājumus par tiem, Es zinu, ka ir daudz deputāti, kas vēlas, lai viņu reģionu projekti šeit parādītos, Taču mēģināsim atcerēties, ka šīs nav tiesība akts, kas attiecas uz vienu vai dažiem reģioniem. Tas ir Eiropas tiesība akts. Un tieši no Eiropas viedokļa tas arī būtu jāveido. Ir divi pamatprincipi, ko ievērojam savā darbā. Pirmkārt, mērķi eh, Eiropā 2020 un arī Baltijā grāmatā par transportu nozaru parādījušies principi, kurus mēs izmantojam šeit. Šobrīd strādājam pie energoefektivitātes direktīvas. Es domāju, ir skaidrs, ka tur mēs nesasniegsim savus mērķus. Tātad transporta jomā mēs nedrīkstam atkārtot šo kļūdu. Eksperti saka, ka transporta joma ir galvenā piesārņotāja. Tieši transports rada ļoti lielu CO2 piesārņojumu. Trešais pants ir ļoti svarīgs. Regulā mēs mēģinam ļoti precīzi definēt lietas, precīzāk nekā iepriekš. Septītajā pantā runa ir par sabiedrības interesēs veidošiem projektiem. Šeit mēs ļoti skaidri precizējam, kādi ir šie vispārējās intereses projekti. Mēs mēģinājām veikt sociālo-ekonomisku izmaksu un ieguldījumu un atdevas analīzi. Protams, ir paredzēts arī ietekmes novērtējums. Kolēģi, es domāju, ka neviens neapstrīdēs to, ka investīcijas transporta infrastruktūrā ir ilgtermiņa investīcijas. Mums ir jādomā ar ilgtermiņu perspektīvu, veidojot šos tīklus. Klimata ietekmes novērtējums šeit ir īpaši svarīgs. Mums ir jāatceras tie vides mērķi, kas pastāv Eiropas Savienībā. Ceturtajā pantā jūs varat lasīt par TNT projektu mērķiem. Un šeit parādās mērķu definīcijas. Nemitīgi tiek runāts par Eiropas pievienoto vērtību. Mums likās, ka piedāvātā definīcija, komisijas definīcija ir pārāk vispārīga. Mēs eh, vēlējāmies to uzlabot, iekļaujot tādus vārdus kā konsekvence, efektivitāte, ilgtspēja, skaidrs, skaidra papildus vērtība. Vēl kāds jautājums, kas mums ar Komacakus kungu likās ļoti svarīgs, ir sekojošais. Jautājums par dzelzceļiem. un troksni, ko tie rada. Mēs vēlamies mazināt trokšņa apjomu un e, izskaust šo troksni, tātad reduction un prevention. Bet trokšņa mazināšana un izskaušana nav iespējama bez koherentas, saskaņotas pieejas e, šai te, šim te fondam Connecting Europe un tā līdzekļu lietošanai. Vācijā un Francijā ir ļoti biezi apdzīvot reģioni, blīvi apdzīvot reģioni, kuros cilvēki nemitīgi sūdzas par troksni un viņos neviens neklausās. Dzelzceļa infra infrastruktūra rada būtiskas problēmas viņa ikdienas dzīvē. Priekšlikumā parādās arī ļoti būtiski noteikumi attiecībā uz ūdens ceļiem un kuģošanu pa tiem. Jāatceras, ka Eiropas Savienībā ir tādas dabas bagātības, kuras nedrīkstam sagandēt. Mums ir jārod pareizais līdzsvars ar šo priekšlikumu. Mēs mēģinājam to radīt. Mēs domājam, ka mums tas ir izdevies e, tad, ja pastāv ļoti skaidra vides likumdošana tiesība akti, tad mēs uzsvērām, ka tie ir jāievēro dzelzceļi un iekšzemes ūdens ceļi jāattīsta tā, lai tas būtu saskaņā ar šiem vidas mērķiem. Vienīgais jautājums ir par to, ko darīt ar jūras maģistrālēm. Komisijas sākotnējā priekšlikumā tas neko detalizēti nav atrunāts. Līdz 2013. gada decembrim mēs vēlamies, lai Eiropas komisija mums iesniegtu detalizētu priekšlikumu par to, kā mēs šajā regulā varam iekļaut arī šīs jūras maģistrāles. Komacakus kungs runāja par koridoriem. Koridoru jēdziens ir ļoti svarīgs. Šī koridoru pieeja ir instruments regulas ieviešanai. Mums jau tagad ir koridori Eiropā. To mēs zinām. Mēs nevēlamies, lai šie te koridori būtu tāda kā paralēlā struktūra. Nē, mēs gribam patiesu instrumentu, kas palīdz mums sasniegt savus mērķus. Mēs vēlamies, lai Eiropa koordinētu šādu pieeju. Eiropas koordinātora amats nav nekas jauns, tas jau pastāv. Savos labojumos mēs skaidri pasakām, ka koordinātoram ir nepieciešama vesela virkne kompetenču un arī jaunas kompetences. Komucakos kungs pieminēja to, ka mēs vēlamies iesaistīt arī reģionālās un vietējās pašvaldības. Gudotie kolēģi, nav šaubu par to, ka ir jāiesaista vietējās un reģionālās pašvaldības. Tas jādara efektīvā veidā. Vislabāk tas tiks darīts Tad, ja tiek iesaistīti vietējie cilvēki, milzīgs projekts nevar īstenoties labā un pareizā veidā, ja mēs nepieaicināsim vietējos mērus un pašvaldību vadītājus šī projekta īstenošanas posmā. Viņi visi jāsasēdina pie viena galda, jāuzklausa viņi. Mēs vēlamies panākt to. Padomē gan nav nekāda liela interese par šādu te vietējo pārstāvi piesaistīšanu. Informācija, caurskatāmība, atskaitīšanās ir jāuzlabo. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienības dalību valstis, Eiropas komisija sniedz pilnu informāciju Mēs vēlamies, lai komisija saņemtu pietiekamu informāciju. Mēs kā Eiropas parlaments vēlamies, lai būtu vienāda līmeņa prasības attiecībā uz atskaitēm. Šie finansēšanas instrumenti ir pietiekami komplicēti. Tādēļ mums ir nepieciešama caurskatāma atskaitīšanās par šo līdzekļu izlietojumu. Kopumā varētu teikt, ka komisijas priekšlikums ir labs, un mēs pasakāmies komisijai par to. Mūsu labojumi, mūsu prāt, vēl vairāk uzlabo šo sākotnējo priekšlikumu godātie kolēģi. Kā jau Kumatsakas kungs teica, mēs esam atvērti jaunām idejām, jau pēdējo nedēļu mēnešu laikā esam pierādījuši to. Ja jums ir jautājumi vai komentāri, mēs tos labprāt uzklausīsim, mēs jūs aicinām tos izteikt, taču lūdzu izvēlēties atbildīgu pieeju piedāvājot komentārus vai priekšlikumus. Es nevēlos, lai šis tiesība akts būtu reģionāls, mēs vēlamies, lai tas būtu patiesi eiropeisks pēc būtības. Priekšpēdējais punkts, ko gribu šeit pieminēt, ir ļoti svarīgs. Gribu aicināt Eiropas komisiju informēt parlamentu un nu tīpaši referentus šajā jautājumā, kas notiek ar Horvātiju. 2013. gadā Horvātija kļūs par Eiropas Savienības dalību valsti, un mums ir jāzina, kuri no tās projektiem ietilps pamattīklā, kuri visaptverošajā tīklā. Vēlreiz gribu pateikties visiem ēnu referentiem par lielisko sadarbību. Mēs bijām ļoti godīgi savās attiecībās, un mūsu sadarbība līdz ar to bija ļoti caurskatāma. Mēs kā līdreferenti ceram, ka arī nākotnē šī sadarbība turpināsies līdzīgā manierē. Paldies! Paka kungs no Ekosoku komitejas lūdzu četras minūtes, jo mums ir ļoti daudz runātāju. Tack så mycket, herr ordförande. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, vēlētos šeit pieminēt eh, pavisam pāris īsas dabas komentārus par šo atzinumu, kuru Eiropas sociālo lietu komiteja iesniedza jau februārī. Tas ir tieši par šo regulu par transporta tīkliem Eiropā un par tā vadlīnijām. Un, protams, kā ņemot vērā arī šodien izskatīto atzinumu, kur jūs izskatiet jūsu komitejā. Uh, Ekonomisko un sociālo lietu komiteja atbalsta izstrādātās vadlīnijas TNT un arī par to, ka finansējums eh, ir nepieciešams rast Eiropā. Mēs vēlamies redzēt visu Eiropas savienojošu tīkļu, tīklu un, protams, redzēt arī tā saucamos koridorus. Tieši kā jau parādījās arī Tran komitejas atzinumā, ESK uzskata, ka, uzskata, ka uzsvērtie koridori Tiem ir jākļūst par savu veidu papildinājumu, bet eh, tiem ir jāparādās ne tikai jūsu atzinumā, bet arī regulā. Un tomēr mūsu komiteja uzskata, ka prioritējumiem projektiem, koridoriem un transporta tīkliem netiek piešķirts pietiekami liels finansējums laika periodā līdz 20. gadam. Un mēs uzskatām, ka no 20. līdz 30. gadam tā saucamais pamattīkls arī netiek pietiekami finansēts, un mēs uzskatām, ka šajās vadlīnijās to tomēr vajadzētu labāk atrunāt ir jāveicina sa Eh, sadarbību un eh, savietojamību arī starp dažādām dažādiem projektiem, piemēram, runājot par tā saucamajiem jūras eh, ostu multimodālo kravu centriem. Tas attiecās gan uz vidusjūru, gan arī uz citiem. Protams, ka mēs vēlamies veicināt ilgtspējīgas transporta metodas. Mēs vēlamies atbalstīt arī investīcijas eh, un eh, sadarbību ar šiem, korekti, ar šiem koridoriem, un eh, šis ir pamatots uzstādījums. Komisija agrāk ir veicinājusi tā saucamo zaļo koridoru izveidi, un šobrīd tas ir darbs, kurš vairākās dalību valstīs noris veiksmīgi, tajā skaitā arī manā izcelsmes valstī Zviedrijā. Mēs uzskatām, ka zaļos koridorus vajadzētu iekļaut arī šajā regulā. Uh, Tieši tāpat kā trans atzinumā, arī mana komiteja uzskata, ka ir ļoti svarīgi TNT projektos jau iepriekš iestrādāt tā saucamos neitrālos kritērijus, bet ir ārkārtīgi svarīgi šīs vadlīnijas pārāk neapgrūtināt ar pārmērīgām detaļām. Piemēram, mēs uzskatām, ka ļoti daudzos gadījumos vajadzētu izmantot tā saucamo kalkulāciju, lai novērtētu projektu, un tomēr pieredze rāda, ka bieži vien ir ārkārtīgi grūti pietiekami novērtēt tos tās sekas, kādas būs konkrētam infrastruktūras projektam, tās preču plūsmas daudzumā. Un patiesībā šīs vadlīnijas Eiropas līmenī saskarsies ar vēl lielākām problēmām, tāpēc mēs uzskatām, ka šāds kalkulējums nevienmēr parāda lietu patieso būtību. Nevienmēr. Diemžēl tas pats attiecās arī uz tā saucamo mērķu izpildu, tā saucamiem transporta eh, transporta mērķi līdz 2050. gadam samazināt par 60% transporta izmešus. Uh, tad eh, ņemot vērā, kādas ir patreizējie izmeši un to apjoms no dažādiem transporta līdzekļiem, tad diez vai to izdosies sasniegt. Līdz ar to korekts eh, analizējums prasa pamatotu zinātnisko pamatojumu, un mums ir nepieciešams zināt, kāds ir gan sauszemes ceļu pārvadājumu, gan jūras, gan uh, dzelzceļa, gan arī gaisa pārvadājumu daudzums, un mēs uzskatām, ka to savērt kopā ar investīcijām nevienmēr izdosies. Ekonomisko un sociālo lietu komiteja vienmēr iestājās par ilgtspējīgumu un par sadarbību. Visbeidzot, eksistē divas vadlīnijas, kuras, mūsuprāt, ir būtiskākās, lai šis TNT elementi veiksmīgi darbotos reālajā dzīvē. Un mēs uzskatām, ka šeit parlamentam un, Eiropa, un ekonomiskajai komitejai ir kopīgas intereses. Vispirmām kārtām šiem koridoriem ir jābūt kopīgi pārvaldītiem. Pretējā gadījumā vietējo un nacionālo interešu prevalācija būs būtiska. Vienlaicīgi transporta plūsmai ir nepieciešama kopīga koridoru administrācija lai tā nebūtu pārāk birokrātiska un katrs nevilk palagu savu pusi. Uh, Nākamais tā saucamā Eiropas koordinācija, tai vajadzētu katru gadu nopublicēt eh, koridoru attīstības plānu un pārskatu, un arī uzsvērt tās problēmas, kuras parādās eh, dalību valstu infrastruktūra projekta sadarbības rezultātā. Un visbeidzot, Visiem ir zināms, ka transporta un infrastruktūra projektu attīstīšana bieži vien sastopas ar vietēju iedzīvotāju pretestību. Un tomēr ir ļoti laba, ļoti laba pieredze, ka sadarbība ar pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju informēšana par šādiem infrastruktūra projektiem bieži vien nes ļoti labus augļus, un mēs uzskatām, ka šai sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību Eiropas Savienības līmenī ir jāuzlabo. Un 7. decembrī mēs organizēsim uzklausīšanu. Priekšsēdētājs, paldies! Šobrīd man ir pieteikušies runāt trīs ēnu referenti. Un patiesībā pēc tam sarakstā ir sekojošie. Berger, Mr. Van Dalen, Mr. De Grandes, Mr. Udzias un Mr. Dibaka. Anybody else wants to be... Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos runāt? Debatēs Groša kungs. Ajala Sanders kundze, Sena Lovas kundze. Līdz ar to mēs būtiski samazinām visu runātāju laiku, jo runātāju saraksts ir tik ārkārtīgi garš. Var vēl kāds, kas vēlētos izteikties? Tad tiešām es būšu ļoti stingrs. Trīs minūtes ēnu referentiem un divas minūtes visiem pārējiem. Un es tiešām divas, es saku divas minūtes, nevis divas minūtes piecas sekundes. Bilbao kundze no Alde grupas, trīs minūtes lūdzu, Bilbao kundze. Gracias, presidenti. Buenas tardes a todos y a todas. Paldies un uh, labdien visiem dalībniekiem. Pirmkārt, es gribētu apsveikt referentus, viņi ir labi pastrādājuši un uh, tagad eh, mēģināsim uzlabot. Es gribētu teikt, ka es piekrītu daudz kam, kas šeit tika teikts. Tam, kas ir teikts par pievienoto vērtību un arī reģionālo un vietējo pašvaldību lomu Dažās Eiropas valstīs pašvaldībām ir loma šeit, un arī pilsoņu piedalīšanās ir svarīga. Mums ir jāapmainās ar informāciju un labas prakses piemēriem un jānosaka prioritātes īpaši dažos jautājumos kur mums ir bijusi veiksmīga sadarbība un arī ir jāvērtē projektu dzīvotspēja un um, rentabilitāte, kā arī ietekme ne tikai uz uh, klimatu, kā teica referenti, bet vispār ekoloģiskā mm, ietekme. Ir bijuši gadījumi, kad prioritāro uh, ātru vilcienu dzelzceļu celtniecība ir radījusi ietekmi uz vidi, bet, protams, tajā pašā laikā arī pastāv iespēja uzlabot dzelzceļa sakars Eiropā. Visai informācijai ir jābūt pārskatāmai un, ja mēs gribam kaut ko panākt, tad ir labāk jāpielieto esošie instrumenti. Es piekrītu, ka mums ir svarīgi arī, eh, kā komisija teica, būt skaidrībā par situāciju, un es gribētu zināt, ko komisija eh, saka par maģistrālēm, kā tiek saprast šis termins. Šeit ir bijušas nelielas izmaiņas metodoloģijā, ko referenti ir izdarījuši salīdzinot ar komisijas teikto. Un par salām, par Krētu un Kanāriju reģionu ir izmaiņas. Es varētu tām piekrist, bet es gribētu zināt komisijas domas, lai mēs varētu uh, tās ņemt vērā grozījumos. Mēs e, iesniegsim grozījumus, un tā tad būtu jāņem tie vērā. Paldies, e, Grama kungs no zaļo grupas. Paldies. Komisijas priekšlikums ir uzlabots izmaksu un rezultātu analīze, vairāk pārskatāmības arī eh, ūdens maģistrāles ir iekļautas, un tas viss ir pozitīvi, bet kāpēc mums nebija nekāda progresa agrāk? Un kāpēc mums ir tāda pieeja šai problēmai pa daļām? Mēs rīkojamies eh, tādā veidā, ka lielajiem projektiem tāpat ir jānotiek, tātad Kopenhāgena, Hamburga, Innsbruka, tur ir divi lieli tuneļu projekti un tiem ir jānotiek. Arī Baltijas un Adrijas jūras uh, sakars. Mēs zinām, ka ir problēmas arī uh, ar finansēm, bet eh, ir daudz dažādu problēmu. Mums ir viens veiksmīgs uh, piemērs, tātad 380 km 6 stundās ir, uh, bet uh, ir jāņem vērā, kā ceļot tiltus un tuneļus, tad šis laiks arī palielinās. Reizēm ir darbi, kas ir eh, dārgi un prasa papildus darbus, eh, un tad mēs neizmantojam lētākos veidus. Eh, piemēram, tiek Liežā plānota lidosta, bet tā ir stundas braucienā no Briseles. Vai arī, piemēram, Berlīna Tētina, nu, tur ir 30 eh, km eh, attālums, kur būtu jābūt sakariem. Eh, piemēram, Bratislava, arī Parīz, Bratislava, Študgārte, Ulma. Un ir daudz naudas, kas ir ieguldīta ceļos, bet nav Eiropas pievienotās vērtības. Uh, Mums ir jāapskata pierobežu eh, joslas, eh, lai savienotu šīs atdalītās teritorijas, kurām nav sākāru. Eh, šiem mazajiem savienojumiem nav vērtības valsts mērogā, bet būs milzīga vērtība Eiropas mērogā. Mēs varam veidot lielus projektus, bet mums ir jāņem vērā arī robežas. Paldies, Zīles kungs, trīs minūtes. Es arī gribētu um, pateikties abiem uh, līdziņotājiem par lielo darbu, kas tika ieguldīts, uh, tā skaitā arī samērā jau sagatavojoties vasaras periodam, kas bieži vien nav viegli, bet es domāju ļoti veiksmīgi. Uh, vispirms par definīcijām. Par Eiropas pievienoto vērtību es domāju, ka 18. priekšlikums ir iznācis labāks, uh, papildinot komisijas priekšlikumu. Uh, un tieši akcentējot, ka transporta plūsmu uzlabojums starp dalību valstīm. Uh, šis akcents, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs, vēl jau vairāk ņemot vērā, ka padome jau šo definīciju ir savā darbā ir īsinājusi. Faktiski patstājot kā tādu sarakstu no, no artikulas 2a un no 4. artikula mērķiem un, un pielikumiem, ko viņi varētu īstenot kā pamatīkla projekts vienkārši. Par pārējām definīcijām, kas ir no 22., 24., 28. priekšlikumā par interoperabilitāti, par modālo integrāciju, es neesmu pārliecināts, vai šīs definīcijas nav saprotams jau, bet uh, es arī respektēju autoru izvēli šo precizēt. Par 29. Eh, priekšlikumu, kas struktūrē atbilstošiem četriem mērķiem - efektivitātei, ilgtspējai labums priekš visiem lietotājiem un kohēzijai, un šis grupējums ar ļoti daudziem priekšlikumiem ceturtajā nodaļā šķiet interesants un atbalstāms. Vienīgais gribētu arī papildināt to, ko Mihails Krāmers tikko teica, šis akcents uz periferiāro un kalnēno reģionu pieejamības veicināšanu bieži vien nav tas izšķirošais, jo ir pavisam līdzenas teritorijas, kuras dēļ politiskas un dēļ vēsturiskiem faktiem nav savienots ar Eiropas Savienību, ar normāliem transporta tīkliem. Tā kā es domāju, ka nebūtu vienmēr geogrāfiskie šķēršļi ir tie sarežģītākie. Bet kopumā šis 29. Eh, priekšlikums šķiet eh, struktūrējot mērķis ļoti labs. Eh, par, par, par kritērijiem attiecībā man, man arī gandarījums, ka autori saglabā koridoru principu ar vairākiem priekšlikumiem, gan 57., gan 60., gan 61 līdz 63, jo mums nav noslēpums, ka padomu vēlās šo koridoru principu izsvītrot, atstājot šo platformu faktiski e, mazinot e, šo te Eiropas e, pievienotās vērtības iespējamību īstenojot koridoru projektus kas, manuprāt, ir viena no šīs, šīs priekšlikuma būtībām uz nākošiem septiņiem gadiem. Un es ļoti aicinātu šai gadījumā kolēģis tiešām domāt par šo situāciju, ka uh, ka koridors eh, ne tikai varētu būt eh, saglabājams, bet manā skatījumā pat prioritizējams atkar attiecībā pret pārējiem pamatīklu projektiem viņu īstenošanas gaitā, kas bieži vien sastapsies ar šķēršļiem eh, dalību valstīs. Paldies! Thank you. Okay, now next is... Paldies! Tikai kungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pavisam īsi. Kopā ar Inesi, mēs esam līdzreferenti citā jautājumā, kas saistīts ar šo. Vispirms es gribu pateikties abiem līdzreferentiem. Paldies par to, kā viņi sadarbojās ar mums. Mūsu rakstītais ziņojums arī ir cieši saistīts ar jūsējo. Pilnībā piekrītu kolēģi teiktajiem par metodiku. Es gribētu tiešām, lai protokolā tas viss parādās, un mums ir ļoti svarīgi ļoti stingri pieķerties šiem kritērijiem, paturēt tos tā, lai, me, lai šis mūsu priekšlikums būtu ticams un arī īstenojams. Tas sastruktūrē šo priekšlikumu. Es neieslīgšu pārāk detaļās, gribētu teikt tikai to, kā dažādi daudz kritēriju pētījumu pirms projektu īstenošanas varētu nozīmēt to, ka projektu īstenošana tiek atlikta nevajadzīgi ilgi. Varbūt, ka vajadzētu piedomāt pie šī jautājuma un atrast līdzsvaru starp pārmērīgu lielu, pārmērīgu lielu birokratizāciju un pārāk vieglprātīgu attieksmi pret uh, projektu izvēli. Šīs piedāvātais ziņojums šobrīd ir lielisks. Pēc tam klāt nāks vēl arī šie citi mūsu priekšlikumi par automašīnām, par CF, un tam visam ir jābūt visiem šiem te uz transporta jomu attiecināmajiem tiesību aktiem ir jābūt cieši saistītiem uh, un saskaņotiem. Paldies, Elka Dravikungs, divas minūtes. Paldies! Es arī gribētu pateikties eh, referentiem par to, ko viņi ir eh, padarījuši. Tas ir ļoti labs dokuments, un sākotnējā komisijas nostāja ir atbalstīta, un tā mēs arī eh, gatavojamies strādāt tālāk. Būtu jāturas pie praktiskas pieejas atbalstot eh, projektus, kas atbilst eh, mērķiem, ko mēs mēģinām sasniegt, un eh, aizpilda trūkstošās daļas Eiropas transporta tīklā un arī nodrošina tehnisku savietojamību. Tas ir pozitīvi vērtējams, ka mērķi ir skaidri noteikti un daži norādījumi ir skaidrāki. Vēl ir iespēja tālāk uzlabot dažus jautājumus īpaši par 44. grozījumu Natūra 2000 teritorijas ir izlaistas šeit dažos gadījumos varbūt pamatoti, bet eh, varbūt ne vienmēr. Bet eh, tas ir ļoti labs sākuma punkts. Paldies, eh, Mēsners kundze! Paldies, man nevajadzēs divas minūtes, jo iepriekšējie jau daudz ko pateica. Referenti ir labi pastrādājuši un Mēs negribam šeit atkal atvērt šo Pandoras lādi, tā nebūtu laba doma. Bet priekšlikums ir labs un mēģināsim to aizstāvēt, jo vēl būs daudz diskusiju šeit. Manā vēlēšanu apgabalā ir problēmas ar ūdens ceļiem, un tas tā ir daļa, kas tika svītrota. Bet, eh, ja mēs vēl varam uzlabot šo priekšlikumu, tas arī būtu pozitīvi. Paldies, eh, Lichtenbergers kundze. Paldies. Pirmkārt, es gribētu pateikties eh, referentam savā vārdā un arī Krāmer kunga vārdā. Es negribētu šeit izklausīties ironiski vai cīniski, bet mēs veidojam jaunu metodoloģiju, kas ir diezgan ambicioza un e, mēs e, galu galā nonākam pie tā paša, ar ko mēs sākam, jo ir jāapmierina tik daudz intereses valstu līmenī, ka es nezinu, vai šeit kaut kas netika zaudēts. Es neatrodu šajā ziņojumā to, ka ir min nekādas atsauces uz finansiālo krīzi. Ko darīt, piemēram, ar Austriju, kas nevar pabeigt darbus vajadzīgajos laikos, termiņos, jo Austrijai ir grūtības ar parādiem. Un būtu kaut kas jādara, jo citādi mēs pēc pieciem gadiem atkal runāsim par šo pašu. Eh, sabiedrības pārstāvji piedalās un arī reģionu pārstāvji, bet ir jābūt ļoti piesardzīgiem, ir jāatrod pareizie partneri, lai rezultāts būtu pozitīvs. Par līdzfinansēšanu dažas dalību valstis nevar to atļauties, jo tās ir finansu krīzē, bet uh, tas arī šeit būtu jāņem vērā, jo citādi ziņojums būs e, nenopietns. Ir jāatceras, ka uz ceļu var strādāt vairāk strādnieku nekā tūneļos. Paldies, e, Vandālēn kungs. Es baidos, ka es nevarēšu pievienoties pozitīvām atsauksmēm, bet eh, ir vismaz trīs pasliktinājumi eh, šeit, ko es ievēroju. Pirmkārt, iekšzemes ūdens ceļi eh, referenti būtiski nožņaut šos ar 44. grozījumu. Uh, ir eh, visādas prasības, kuras pamatā nozīmē to, ka gandrīz nav vietas, kur izrakt kanālu, un tad jau tās ir iekšzemes ūdens ceļu beigas. Tad, ja mēs skatāmies uz 42. punktu šajā lieliskajā komisijas dokumentā, tad tas nepastāv, ja mēs lietojam 44. grozījumu, un e, vai tad e, pielietošana, šo noteikumu pielietošana tikai iekšzemes ūdens ceļiem netraucē konkurenci. Un e, jautājums ir arī, kāda ir Deutsche Bahn attieksme pret šiem grozījumiem. Un ir jākonsultējas ar visiem, pat ar pašvaldībām bet eh, vai ir jēga šīm konsultācijām, jo valstu iestādēm taču ir eh, pašām savi mehānismi, kas ļauj konsultēties ar visām šīm grupām. Piemēram, Nīderlandē arī iestādes, kas pārzina jūras satiksmi, tiek iesaistītas. Tas pats attiecas arī uz sociālo un ekonomisko izmaksu un rezultātu analīzi. Un um, ir daudz dažādu priekšlikumu un papildinājumu. Um, es domāju, mums ir jāpārskata šis uh, priekšlikums. Paldies! Degrandes kungs šī metode, ko lieto komisija, ir pamatota un arī izskatās, ka referenti tai piekrīt. Tomēr mums būtu jāatzīmē, ka kritēriji ir tāds labs kompromiss, kas iekļauj valstu iestādes. Bet tagad par praktiskiem jautājumiem, tad par vispārīgiem principiem. Mums ir jāatbalsta valsts iestādes un kritēriji, jāņem vērā kopīgās intereses. Tomēr dažreiz tās ir pārāk šauri noteiktas un nevarēs izveidot projektus ar Eiropas pievienoto vērtību. Ir lielas jūras ostas, kas nesaņem pienācīgu atbalstu, un tad ir grūtības, ko komisija šeit ir minējusi, un ar kurām būs jātiek galā dažās valstīs, piemēram, Francijā. nākamajos gados būs arī jāpievērš uzmanība dzelzceļa transportam, jo uh, tur ir arī runa par ekoloģiskās situācijas uzlabošanu, ir arī jādomā par ekonomiskajiem, eh, ekonomisko spiedienu un uh, sakariem starp visiem Eiropas reģioniem, ieskaitot arī salas. Ko šeit nevajadzētu darīt? Nevajadzētu vājināt komisijas priekšlikumu. Ir tāda ļoti bēdīga pieredze no pagātnes, ka ja mēs iztērējam tik daudz līdzekļu, tad es ceru, ka šajā gadījumā vismaz padomu neizvēlēsies lētāko bet netik labo. Paldies, es gribētu atzinīgi um, novērtēt um, divu koordinātoru darbu. Viņi ir pastrādājuši ļoti labi un viņi ir uh, pārsnieguši tās robežas, kas bija noteiktas komisijas priekšlikumā, un tas ir izdarīts eh, pieturoties pie kritērijiem. Šeit pamatā ir principi, ka eh, kādā veidā tika eh, noteikti Eiropas attīstības virzieni, un tie ir arī jāievēro. Un mums ir arī jāturas pie kritērijiem, kas prasa sociālo un ekonomisko analīzi, lai nodrošinātu, ka mums ir pievienotā vērtība šiem projektiem. Viens konkrēts aspekts, ko es gribēju šeit minēt, ir tas, ka abi referenti ir eh, labi izmantojuši diskusijas rezultātus. Piemēram, 12. maijā mēs redzējām, ka priekšlikumā ir trūkums par kritērijiem, kas nosaka eh, salu statusu. Eh, runa ir par vienām, par dažām lielajām vidusjūras salām ar miljoniem cilvēku, kas ir atgrieztas no tirgus Un tātad izmaiņas, kas attiecas uz Krētu un eh, Sardīniju, ir svarīgas, lai mēs varētu arī ņemt vērā šo salu iedzīvotāju intereses. Roškungs. Paldies. Īsumā komisijas priekšlikums ir pats labākais, ko mēs esam redzējuši 10 vai 15 gados. Šeit viss ir ļoti skaidri pateikts, un tas atbilst arī mūsu eh, komitejas galvenajiem mērķiem. Mēs skatāmies uz situāciju, bet mums nevajadzētu eh, pievērst uzmanību tikai detaļām, bet redzēt arī vispārējo un tas izdosies tikai tad, ja mums būs eh, pareizais finansēšanas mehānisms, un ja mēs nebūsim konsekventi, tad mums arī neizdosies eh, izdarīt šo projektu. Arī pārskatāmība ir svarīga īpaši pētījumiem. Pastāv risks tomēr, ka mēs varētu pārāk daudz iztērēt pētījumiem un pārāk maz projektiem. Vairāki kolēģi minējuši šo risku, un mums ir jāatrod pareizais līdzsvars starp vīdes aizsardzību un pievienotās vērtības nodrošināšanu. Ir arī jāsaskaņo dažādas šī tīkla daļas. Un pēdējais attiecības ar dalību valstīm. Mēs zinām, ka eh, mēs gaidām, ka komisija pieņems eh, lomu eh, lēmumu pieņemšanā Un es ceru, ka mums ar grozījumiem arī izdosies uzlabot uh, lēmumu pieņemšanas mehānismu. Tātad vajadzētu šeit pievērst uzmanību tiem grozījumiem, kas uh, apskat metodoloģiju. Lajālkundze. Paldies! Es gribētu pateikties referentiem, un es piekrītu viņu analīzei un metodēm. Ir ļoti vērtīgi, ja pastāv dialogs un ja metodoloģija tiek pārskatīta, jo dažreiz kaut kas tiek aizmirsts vai kaut kas nav pietiekami labi izdarīts Es gribētu atsaukties uz faktu, ka, piemēram, Las Palmas tika aizmirsta. Ir svarīgi, lai mēs ņemtu vērā visu, un tāpēc eh, mēs varbūt to varēsim izdarīt grozījumos. Daži trūkumi arī ir bijuši visi, visiem projektiem ir vajadzīgas atļaujas eh, Eiropas līmenī. Bija runa arī par koridoru pāri Pirenejiem. un eh, šī pārobežu daļa koridorā ir eh, pazudusi. Mums eh, nevajadzētu pazaudēt dažus no šiem projektiem. Tie ir ļoti liederīgi, un dažreiz es nezinu, kāpēc tiem netiek pievērsta uzmanība, vai tas ir finansu dēļ vai uh, Um, valstu interešu dēļ, bet mums ir jāatbalsta Eiropas projekti. Ir valstis, piemēram, Vācija, kurās um, nav tik daudz grūtību, bet mums ir jādomā par Eiropas projektiem, jo ir jābūt uh, sakariem starp valstīm. es nedomāju, ka būtu jāļauj konfliktiem veidoties starp dažādām infrastruktūram. Lichtenbergers kundze runāja par konsultācijām. Un es ceru, ka mēs varēsim izstrādāt kopā šos dokumentus. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es vēlētos pateikties gan referentiem, gan referentiem, un tomēr vēlētos nākt lejā arī ar vairākiem komentāriem. Van Dālenkungs jau izteica ko tādu, kam es piekrītu, proti 44. grozījums ir pilnīgi ārpus tā, ko mēs vēlamies šeit panākt, proti panākt līdzsvars ar transporta tīkliem un dabu. Uh, Nākamais par reģionālajām varas iestādēm. Nedomāju, ka mums šeit vajadzētu par tām un ar tām vispār runāt. Mums ir jārunā ar dalību valstīm, jo katrā dalību valstī ir atsevišķas apklausīšanas un konsultācijas list, sistēmas, un mums par to nebūtu jāieņemās. Ru runājot par iekšzemes ūdeņiem un iekšzemes ostām, mēs daudz runājam par jūras maģistrālēm un jūras ostām, bet šeit eh, nav skaidrs, eh, par ko tad mēs runājam iekšzemes ūdeņu sakaros. Uh, Runājot par dzelzceļu, šeit es vēlētos pilnīgi noteikti redzēt eh, saikni starp tehnisko savstarpēju, savstarpējību, un komisija varbūt šeit varētu nedaudz vairāk pieminēt, kas ar to ir domāts. Par koridoriem, jā, lieliski, un tomēr mums šeit vajadzētu runāt skaidru valodu un skaidri noteikt to, kādā veidā izvairīties no pārmērīga administratīvā sloga. TNT darbosies tikai un vienīgi tad, ja mēs te ieguldīsim pietiekami daudz naudas. Un šeit es vēlētos redzēt saistību ar dalību valstu apņemšanos, proti es vēlētos eh, ielikt obligātu prasību, ka katrai dalību valstī tās transporta budžetā būtu jā, jāatvēl noteikta summa konkrētiem projektiem. Uh, Protams, ka mēs vēlamies piesaistīt privātos līdzekļus, un tomēr mums ir jāparedz arī dalību valsts iesaiti. Sana Lovas kundze, paldies, prieksēdētāja kungs. Arī es vēlētos pateikties eh, abiem līdzreferentiem, un eh, es tiešām uzskatu, ka sagatavotais atzinums būtisku ziņojums būtisku uzlabo komisijas ierosināto tekstu. Es uzskatu, ka abi līdzreferenti ir strādājuši ārkārtīgi labi. Īpaši tas, ka tekstā daudz runas iet par Eiropas pievienoto vērtību, visu Eiropas skatījumu, arī par dažādu projektu novērtēšanu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti labi. Vēl bez tam es atbalstu arī atsauci uz transporta balto grāmatu, bet šeit varbūt vajadzētu nedaudz sīkāk uzsvērt eh, kohēziju, sociālo kā ekonomisko, bet arī teritori teritoriālo kohēziju. Un eh, uzskatu, ka konkrētiem grozījumiem vajadzētu tieši uzsvērt šos aspektus. Nākamais līdz 2020. Eh, gadam un arī līdz 50. gadam izveidotie mērķi arī būtu vairāk jāatspoguļo. Tik augundz, lūdzu. Președinte, felicit și eu pe raportori. Voi începe cu... Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es arī vēlētos eh, uzteikt līdzreferentu darbu. Mazliet par metodoloģiju. 11. grozījumā abi līdzreferenti vēlas eh, redzēt uzlabot komisijas ierosināto metodu un viņi atsaucās uz metodoloģiju. Es domāju, ka caurskatāmības principu ievērošanai un arī nākotnes eh, labākai analīzai ir jābūt skaidri atrunātai metodei. Un eh, to komisija atrunā šā dokumenta pielikumā. Otrs būs eh, komentārs, ko vēlētos izteikt. Es un mani kolēģi esam viensprātis ar to, ka tā saucamās iekšzemes ostas būtu jāiekļauj otrajā pielikumā, otrajā regulas pielikumā. Iekšzemes ostām ir jābūt uzskaitītām šajā pielikumā, un šīm ostām nevajadzētu būt tikai karš veidā pielikt grozījumā. Nākamais par grozījumiem. Galaca Breila un citi Rumānijas punkti, tajā skaitā arī Breilas un Galacas ostas, tās ir upes ostas. Es uzskatu, ka šīm ostām ir jābūt eh, iekļautām šajā ostu tīklā. Vēl bez tam ir ļoti svarīgi, lai mēs izvirzītu nepieciešamās prioritātes, tajā skaitā arī regulas īstenošanu Mums ir nepieciešama adekvāta saikne starp ceļu tīklu, dzelzceļu tīklu un iekšzemes ūdeņu ostām. Un, kā jau es teicu, pēdējā kategorija iekšzemes ostas netiek adekvāti atspoguļot komisijas priekšlikumā. Mums ir jāraugās arī uz attālajiem reģioniem un īpaši, piemēram, kas notiek uz garajām robežām starp ES un, ES un trešajām valstīm. Par jaunajām dalību valstīm runājot, es vēlējos, lai tās tiktu iekļautas šajā tīklā daudz aktīvāk. Paldies, priekšsēdētājs, paldies! Nākamais Baka kungs. Es eh, vēlētos jums uzsvērt, cik ārkārtīgi disciplinēti ir bijuši deputāti un pieturējušies pie laika. Tāpēc es tiešām ceru, ka piecās minūtēs jūs iekļausieties. Baka kungs no komisijas. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Kā jau deputāti šeit uzsvēra, komisija atbalsta sagatavoto ziņojumu Un, protams, ka komisija arī savā priekšlikumā vēlas redzēt TNT efektīvāku tīklu un tādu tīklu, kas radītu labāku infrastruktūru projektu savienošanu un arī Eiropas pievienoto vērtību. Teksts tiešām ir uzlabots, un par to vēlētos pateikties līdz referentiem. Un esmu pārliecināts, ka darbs komitejā, jūsu komitejā turpināsies tekstu uzlabošanas virzienā. Komisija no savas puses ir runājusi par, ar līdzreferentiem par to, kādā veidā novērtēt ietekmi uz klimatu, uz vidi, un ir arī citas iniciatīvas, kuras komisija šobrīd izskata. Esmu pārliecināts, ka mums eh, būs jāstrādā arī turpmāk, kādā veidā šīs eh, dažādās intereses savietot kopā. Bet runājot par administratīvajām šo novērtējumu sekām, tad par tām pilnīgi noteikti būs tālāk jārunā. Ir divi grozījumi, kur šeit pieminēja vairāk deputāti, kur komisijai nevisai patīk. Pirmais ir par tā saucamajām jūras maģistrālēm un to paredzēto pārskatu, ko ir paredzēts publisko 13. gada beigā. Tātad ja tiek pieņemts likumdošanas akts un pēc tam tiek pārskatīts šo jūras maģistrāļu būtību 13. gada beigās, kā tas ies kopā. Protams, ka mēs saprotam, ka šiem likumdošanas aktiem ir jābūt savā, vei, savā starpā saistītiem. Nākamais ir jau pieminētais 44. pants. Komisija piekrīt Erktuga kunga teiktajam, ka ir jāizpildās prasībām attiecībā pret vidi. Bet eh, tas attiecās ne tikai uz ceļiem, bet arī uz visiem transporta veidiem. Un 74. 44. punkta teksts vēlas runāt par ko mazliet vairāk, ne tikai par vidi. Patreizējā teksta redakcijā tiešām ir teikts, ka nevar izveidot uh, jaunus ceļus Natura 2000 teritorijās, un eh, iespējams, ka referenti varēs nākt klajā ar idejām, ko darīt. Bet eh, patreiz šis te aizliegums neattīstīt iekšzemes ūdens ceļus Natura 2000 teritorijās netiek atcelts. Komisija ir patīkami pārsteigta par koridoru ziņā paveikto, un tiešām mēs uzskatām, ka koridoru aspektā referenta tekstu ir ļoti lielā mērā uzlabojuši, jo tas e, iesa koridoru aspektā tiek runāts par vietējiem un reģionālajām, vietējiem un reģionālajām iestādēm, un mēs uzskatām, ka koridoru ziņā teksts tiešām ir ticis būtiski uzlabots. Otrais, ko komisija vēlētos pieminēt, ir metodoloģija. Tas, ka referenti ir izvēlējušies izmantot komi komisijas ieteikto metodoloģiju, katrā ziņā metodoloģijā parādās mūsu vēlme skatīties uz šiem projektiem. Un man bija liels atvieglojums dzirdēt, ka komitejas deputāti ir gatavi sekot mūsu un arī līdzreferentu ierosinātajam. Iespējams, ka šīs kartas varētu nedaudz uzlabot, bet um, mēs runāsim gan par pamattīkliem, gan arī par citiem tīkliem, un mēs tiešām ceram, ka līdz 30. gadam šajās kartēs iestrādātos infrastruktūras projekts varēsim īstenot. Paldies! Paldies, Pakē, Komatsakus kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījās šajās debatēs. Paldies tiem, kas izteicās pozitīvi, bet liels paldies arī tiem, kas izteica kritiskus komentārus. Protams, ir jāņem vērā dažādi argumenti. Šeit tik uzdot vairāk jautājumu un īsi mēģināšu iziet tiem cauri. Sākšu ar kādu ļoti svarīgu tēmu - finansējums, projektu finansējums un dalību valstu iespējas arī sniegt līdzfinansējumu. Mēs šeit piedāvājam mašīnas ritošo daļu, taču mašīna nevar doties uz priekšu, ja tā nav dzinēja. Dzinējs ir finansējums. Un šeit ir divi neatrisināti jautājumi. Nu, pirmkārt, nav beigušās debatas par budžetu laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam, un nav beigušās debatas par CEF, tātad Connecting Europe Facility. Bez tam ir vēl saistītais jautājums - projektu obligācijas. Debatas turpinās. Kančiāna kungs dara visu, kas ir viņa spēkos, lai tās virzītos pareizā gultnē. Mēs nevaram pārlieku ietekmēt šīs te vadlīnijas, jo tās atrodas ārpus mūsu šodien izskatāmā ziņojuma aptvērumu. Kādēļ esam iekļāvuši jaunas definīcijas tekstā? Mums galā bija tikai viens mērķis Visi kolēģi, kas piedalās šī ziņojuma tapšanā, visiem ir jāņem vērā tas, par ko mēs runājam, lai mēs visi būtu, uh, lai mēs visi varētu saprast, par ko vispār ir runa, ko mēs šeit veidojam, kas ir šī Eiropas pievienotā vērtība, kas ir intermodalitāte, interoperabilitāte un tā tālāk. Ja būs šīs definīcijas, teksts būs saprotamāks. Daudz izteicās šeit par jūras maģistrālēm. Es ļoti uzmanīgi klausījos komisijas pārstāvi teiktajā. Šis projekts ir ļoti svarīgs. Šīs projekts, pie kur mēs strādājam, mēs runājam par visiem transporta veidiem, un, protams, jūras transportu arī nedrīkstam aizmirst. Nedrīkstam to novērtēt pārāk zemu. Jūras transports ir vidē ļoti draudzīgs, un to varētu izmantot daudz vairāk nekā to daram šobrīd. Tālāk pārēju pie tiem jautājumiem, kas attiecas uz pilsonisko sabiedrību. Kā mēs referenti redzam šīs lietas? Mūsu mērķis ir veicināt sabiedrības iekļaušanu. Ja mēs eh, īstenojam kādu projektu, tad īstenošanas gaitā ir ļoti grūti atrisināt problēmas, kas jau ir radušās starp dalībniekiem. Tādēļ jau pirms projekta īstenošanas, jau sagatavošanas fāzē vajadzētu ņemt vērā dažādas viedokļas, arī pilsoniskās sabiedrības viedokli. Tas radītu lielāku paredzamību arī investoriem. Un nobeigumā par metodiku. Mēs neesam akli sekojuši savām ne metodēm, nepārdomojot tās. Mēs vienmēr uzdodam jautājumus. Notika arī publiskā uzklausīšana, kas palīdzēja izdarīt vairākus secinājumus. Šos secinājumus arī esam respektējuši ir ļoti maz tādu groz, ir ļoti maz šo te labojumu, bet visi labojumi pilnībā atbilst tai metodē, ko mēs izvēlējāmies. Tas tā tad ir šīs te publiskās uzklausīšanas rezultāts Tā ir tā Heraklions metode, kas ir ieviest ne jau pateicoties tam, ka viens no referentiem bija grieķis, nē, bet pateicoties šādai te demokrātiskai pieejai. Ja ir citi priekšlikumi, mēs varam par tiem debatēt. Tik uzdots jau, konkrēts jautājums par Horvātiju. Par to tiešām būs jādomā, jo Horvātija pavisam drīz iestāsies Eiropas Savienībā, būs pilntiesīga dalībvalsts, un mēs nedrīkstam to ignorēt. Iespējams, ka mums ir nepieciešams iekļaut kaut kādu elastības klauzulu, kurā būtu runa par Horvātijas uzņemšanu Eiropas Savienībā. Mēs pagaidām neesam šo jautājumu varējuši izskatīt laika trūkuma dēļ. 44. grozījums tika pieminēts vairāk kārt. Mēs uzmanīgi klausījāmies jūsu komentāros. Ertug kungs pilnībā piekrīt man attiecībā uz šo grozījumu. Lielas paldies visiem, kas piedalījās debatēs. Mēs gaidīsim jūsu grozījumus, lai varētu konkrētāk runāt par nākamo teksta variantu. Ertuga kungs, lūdzu. Paldies, dāmas un kungi. Gribētu jums visiem sirsnīgi pateikties par konstruktīvo dalību šajās debatēs. Kumotsakus kungs jau ļoti skaidri pateica, ka mēs esam ļoti pateicīgi par kritiskām piezīmēm. kurās bieži vien izpaužas e, lielākas ambīcijas nekā patreizajā tekstā, un šī lielāka ambiciozitāte varētu uzlabot tekstu redakciju. Kumacakus kungs šeit ļoti skaidri teica, ka mums bija savi mērķi, sāk ķeroties pie šī darba, un mēs mēģinam šos mērķus sasniegt. Daudzi no jums varbūt nezin, kā viss šī lieta sākās. Es varu iedomāties pat sarunās ar dalību valstu ministrijām vai vēlētājiem. Viņi bieži vien uzdod ļoti kritiskus jautājumus, kādēļ transporta joma tik nesakārtot, kādēļ ir tik daudz problēmu. Domāju, ka dalību valstu pārstāvji ir jāinformē par to, kā tas viss ir radies. TNT projekts nav radies pēdējo mēnešu laikā, nē, nē. Ne Par to mēs esam domājuši pēdējos divarpus gadus un esam iesaistījuši dalību valstis gan metožu izstrādē, gan arī karšu veidošanā. Dalību valstis tika iesaistīts jau no paša sākuma. Tie, kas vēlas uzvelt vainu Eiropas Savienībai, tiem ir jāapzinās, ka viņi ir bijuši iesaistīti šajā procesā, viņiem bija tiesības izteikties. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlamentam būtu sava nostāja šajā jautājumā. Nešaubos, ka jums ir savi uzskati par padomes attieksmi pret komisijas priekšlikumu. Padomes attieksme bija tāda, ka būtu bijis labāk, ja komisija nebūtu nākus klajā ar šādu priekšlikumu. Tieši sāpīgākajās vietās, kur mēs mēģinām ieviest kaut kādus uzlabojumus, mēģinām panākt ilgtspēju tieši tur padome visu atkal saīsināja, atšķaidīja šajos svarīgākajos punktos. Mēs, parlamentārieši, mēģinam atgūt izjaukto līdzsvaru. Stratēģisku apsvērumu dēļ es gribētu aicināt jūs atbalstīt mūsu pieeju. Komisijas priekšlikums, ja to uzmanīgi lasām, ļoti skaidri pasaka, ka dzelzceļš un iekšzemes ūdens ceļu transports būtu jāatbalsta. Un tas ir prioritārs. Es varu to publiski arī apgalvot, ka, manuprāt, tā ir pilnīgi pareizi pieeja. Iespējams, kādam tā nepatīk. Un tad vajadzētu arī atklāt tā pateikt. Taču tā ir pieeja, kas ir atklāti pasludināta, un, manuprāt, tas ir labs veids, kā virzīties uz priekšu. Ir divi kolēģi, kas raksta ziņojumu par Connecting Europe Facility. Nav šaubu, ka abi šie ziņojumi ir cieši saistīti un mums ir e, vienam otru jāatbalsta. Jums jāsaņem pietiekams atbalsts no mums šajā te ziņojumā, tā, lai rakstot ziņojumu par CEF, jums būtu skaidrs, kādā virzienā to stūrēt. Komucakus kungs jau teica, ka jums šis atbalsts ir nepieciešams, jo mēs piedāvājam šo te dzinēju automašīnai, kā šeit izteicās metaforiski Komucakus kungs. Mums ir nepieciešama komisijas palīdzība, lai mēs varētu saņemt visus tekstus, kas attiec uz TNT. Daudz kolēģi šeit pieminēja kartes. Debakis kungs, piemēram, teica, ka kartes ir neskaidras, ir grūti izdarīt secinājumus pēc tām, un tādēļ mums ir nepieciešama pilna pieeja visiem tekstiem, kas attiec uz TNT sistēmu, lai mūsu debatas būtu auglīgas. Lielas paldies referentiem! Grozījumus var iesniegt līdz 28. septembrim. Mēs tos apspriedīsim 5. novembrī. Transporta komitejā balsojums ir paredzēts 27. novembrī. Lielas paldies! Tagad pavisam īsa pauzīte Mēs gaidīsim šeit ciemos Raimer Bergs kungu un Kalfinu kungu, lai uzsāktu viedokļu apmaiņu par daudzgadu finanšu schēmu. Okay, colleagues, if we could go on to the next item on the agenda, which is the exchange of Kolēģi, pāriesim pie nākamā darba punkta, tātad viedokļa apmaiņa ar Bēgas un Kāfin kungu referentiem par daudzgadu finanšu schēmu. Vispirms es gribētu jūs abus apsveikt šeit šajā mūsu sanāksmē un par esošajām eh, sarunām, kas turpinās transporta un turisma aspekts nav tas vieglākais jautājums. Mēs uzskatām, ka uh, ir svarīga loma Eiropas pieauguma stratēģijā, lai novērstu finansu un ekonomikas krīzi. Tātad mūs interesēs jūsu viedoklis, un šajā komitejā mēs baidāmies nedaudz no tā, ka Eiropas uh, šis saistīšanas mehānisms tiks uh, vājināts vai varbūt pat vispār pazudīs. Tātad es gribētu lūgt jūs sākt, vai jūs esat vienojušies, kādā kārtībā jūs runāsiet. Mēs domājām, varētu dot jums katram pa desmit minūtēm, tātad sāksim ar Kalfinu kungu lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Paldies par uzaicinājumu piedalīties. Es domāju, ka mēs esam nonākuši tādā posmā, kur parlamentam ir jāņem saskaņot un koncentrēta pozīcija par daudzgadu finansu schēmu. Jūs minējāt sārunas un to, ka jums ir bāžas Nu, es nelietotu pirmo terminu, jo mums nav sarunu ar padomi. Es paskaidrošu tieši, ko mēs darām, un es arī piekrītu, ka padoma vēl ir tālu no nostājas pieņemšanas. Jūs zināt, kādā veidā padome lēmi dažreiz. Tas varētu būt kompromiss, kurš ir arī pilnīgi nekonsekvents un neloģisks un pirms padome nonāks pie galīgās nostājas, būs ļoti grūti uzminēt, kāda šī nostāja būs. Pagājušā nedēļā mēs tikām aicināti uz Eiropas ministru sanāksmi, neformāla sanāksme, kas notika Nikozijā, to rīkoja Kipras prezidentūra, un vienīgā tēma. Tur bija daudz gadu finansu schēma. Mēs varam informēt par diviem jaunumiem pēc šīs sanāksmes. Un mēs jau no rīta par to runājām budžeta komitejā. Pirmais jaunums ir tāds, ka Van Rompēkungs sasauks Eiropas padomus ārkārtas sanāksmi novembrī. Tas varētu būt 22. un 23. novembris, un eh, sanāksme būs tieši par daudzgadu finansu schēmu. Un eh, šis jautājums eh, nav bijis nekad tā pienācīgi apspriests līdz uh, nākamajai sanāksmei, tātad oktobrī, um, ir ieteikts apspriest finansu stabilitāti, ir Barozo kunga priekšlikums par banku savienību un tad daudzgada finansu schēma ir kā otrais punkts. Pieredze rāda, ka nevar uh, salikt kopā divus lielus jautājumus. Ja viens ir, tad otrs netiek pienācīgi apskatīts un eh, novembrī būs eh, ārkārtas padomi, kur skatīs tikai daudzgadu finanšu schēmas. Un mērķis ir panākt vispārīgu vienošanos līdz šī gada beigām, un tas ir pozitīvi, jo mēs arī gribētu panākt eh, tādu mm, vienošanos. Ir jāpieņem likumdošana gan Eiropas, gan eh, valstu mērogā un tad no 1914. gada jau sākas nākamā eh, finanšu eh, schēma. Otrais padome bez entuziasma tomēr piekrita sākt sarunas par pamatu, un tas ir ļoti svarīgi transporta komitejai, tātad sarunas par juridisko pamatu. Tām ir jāsākas e, tad, kad mēs būsim gatavi. Es e, nezinu, kāda ir situācija padomē ar e, pāriem jautājumiem, tātad par nodarbinātību. Berās kundze un viņas komiteja ir gatavi sākt šo jautājumu, bet padome atteica. Un pagājušā nedēļā neformālā sanāksmē mēs eh, vienojamies, ka visi jautājumi tiks apspriesti, bet bez galīgiem lēmumiem. Ir divi jautājumi, kas, tiks aps, kas tika apspriesti Kiprā. Eh, pirmais - darba metode un kā parlaments un padome eh, sadarbojas man ir tāds iespējas, un es domāju, ka arī manam kolēģim ir tāds pats, ka ministri baidās, ka šis process varētu būt nekontrolējams. Tur ir 65 dokumenti. Mēs mēģinājām paskaidrot, ka šis process tiek pilnīgi kontrolēts, jo ministri uh, Nu, ja viņam nav mandāta, tad viņi nevar vienoties. Un otrkārt ir princips vienošanās ir vai nu par visu, vai ne par ko. Un kamēr nav galīgās vienošanās, var atsākt jebkuru jautājumu. Tomēr tika teikts, ka valstu vadītāji visticamāk skatīs arī citus jautājumus, ne tikai finanšu schēmu, bet arī citus jautājumus. Tāpat arī finā, parlamenta nostāja ir tāda, ka e, neatkarīgi no padomes e, lēmuma ir vajadzīga parlamenta piekrišana. Tātad parlaments ir dalībnieks abās procedūrās, gan piekrišanas, gan kopīgās uh, lēmumu pieņemšanas procedūrās un parlaments nepieļaus, ka mūs varētu nostādīt faktu priekšā un iesniegt kādu lēmumu, un tas mums būtu jāpieņem bez piekrišanas. Varbūt Tātad es nedaudz pārspīlēju, bet ir tāds princips vispārīgs, ka parlaments neuzskatīs lēmumu par galīgu, kamēr nav lēmums par visiem jautājumiem. Un ja mēs šādu nostāju varam saglabāt, tad parlamentam ir liela iespēja arī ietekmēt šo procesu. Otrs jautājums ir Kīpras prezidentūras iesniegtais dokuments, tātad pēc divpusējām konsultācijām ar dalību valstīm, kas notika vasarā. Ja jūs neesat redzējuši šo dokumentu, tad eh, jums vēl ir iespēja ar to iepazīties. Tas ir dokuments, ko varētu nosaukt par izaicinājumu uh, Ir vairākas idejas, kuras nav visas e, izpildāmas, tātad tā cita citu izslēdz, un ir vairākas idejas, kuras dažām valstīm nav pieņemamas, piemēram, tā kā nav vienošanās palielināt budžetu, tad tika teikts, ka ir priekšlikums samazināt komisijas priekšlikumu. Tas ir nedaudz pārspīlējot varbūt pušu nostāju. Otrakārt, šajā dokumentā ir teikts, ka, ja būs samazinājums, tad būs samazinājums visos jautājumos. Tas nozīmē horizontālais samazinājums visur un es nedomāju, ka parlaments būs gatavs to pieņemt. Mūsu nostāja ir tāda, ka mēs nepieņemam samazinājumus, un tad, ja padome gribēs eh, piedāvāt samazinātu budžetu, tad mēs gribētu, lai tad padome pārskata eh, politiku un tad nolēmi, kas tad tiek samazināts bija īpaša uzmanība pievērsta e, Connecting Europe, jeb saistītās Eiropas mehānismam, un par e, šo telekomunikāciju mehānismu daļu tika ieteikts, ka to varētu e, samazināt, un mēs gribētu redzēt gan budžetu, kas ir instruments attīstībai un nevis vienkārši grāmatvedības dokuments. Vēl ir grūtības ar šiem desmit miljardiem, kas tiks ņemti no kohēzijas politikas. Un pat Kipras prezidentūra nosauca šo par izaicinājumu vai provokāciju Eh, šeit par eh, šīm samazinājumu likmēm bija runa, ka tās varētu tikt eh, sama, atceltas. Bet vēl nav galīgi skaidrs, kas notiks ar šo dokumentu par saturu dažādos budžeta jautājumos ir dažādas nostājas un prezidentūra. Tātad turpinās sarunas septembrī, varbūt beigās, bet mēs īsti nezinām, kāda būs prezidentūras pieeja. Es ceru, ka tā nebūs tāda kā Dānijai, kad visu atstās valsts galvu pārziņā jo tas stipri ierobežo parlamenta lomu. Un tad vēl viens jautājums, ko es gribētu uzsvērt. Eiropas padomas secinājumus pēc Lisabonas līguma veido padomas priekšsēdētājs, tātad Van uh, Rompēkungs, un pašlaik nav sarunu mehānisma ar padomes eh, priekšsēdētāju. Un šis ir jautājums, kas jau vairākas reizes ir bijis apspriests ar parlamenta eh, priekšsēdētāju kontaktgrupā un ir jātiek skaidrībā ar šo jautājumu. Parlamentam ir skaidri uh, jāliek saprast, ka mēs nepieņemsim nekādas vienošanās, kas ir pieņemtas bez mūsu ziņas. Un ja tādas būs, tad tās būs jāpārskata vēlreiz. Tā, tie ir jaunumi no pagājušās nedēļas. Paldies, Bogas kungs! Paldies, priekšsēdētāji. Vēl tikai daži papildus komentāri sarunu komanda ir ārkārtīgi saliedēta. Es domāju, ka tas arī ir ļoti svarīgi tālākajās sarunās. Vienalga, vai tās būtu patreizējās debatas, jeb tās būs no, debats par normatīvajiem aktiem. Mums ir nepieciešami visi papildus elementi ikgadējā budžeta pārvaldībai. Priekšsēdētāji sākumā gribētu arī teikt, ka mēs ļoti augstu vērtējam uh, tikšanās kontaktu grupās. Mēs aicinām arī komiteju vadītājus. Lielas paldies par konstruktīvo dalību un ļoti skaidro, skaidriem signāliem. Ir ļoti svarīgi, lai mums būtu šī ciešā sadarbība. Ko mēs šobrīd daram ar šo te vispārēju lietu padomu? Nu, jāsaka, tas tāds kā pilotprojekts, par kuru tika panākt vienošanās sarunās ar Ungārijas un vēlāk arī ar Polijas un Dānijas prezidentūrām. Tagad Kipras prezidentūra, neskatoties uz dažādiem jautājumiem par galīgiem rezultātiem, tomēr ie, iesaistās šajā iesāktajā darbā kā pilotprojektā. Pirmo reizi parlamenta delegācija ir uzaicināta piedalīties viedokļu apmaiņā un debatēs vispārējo lietu padomē. Mēs līdz ar to esam ielikuši kāju durvīs, un būs grūti šīs durvis atkal aizcirst. Tas ir ļoti svarīgi no procedurālā viedokļa. Šajā piekrišanas procedūrā, kur nav koplēmums, mums ir iespēja runāt, izteikties, piedalīties sarunās un izvairīties no tādas situācijas, kad mums atkal būs tāds priekšlikums, ko mēs varam vai nu pieņemt, vai noraidīt, bet nevaram ietekmēt. Cerams, ka šīs mācību process padomē palīdzēs mums soli pa solim nonākt pie labākas izpratnes, pie labākām sarunām, it īpaši tajās jomās, kur mums ne, ir nevis koplēmuma, bet piekrišanas procedūra. Ivēlo jau pieminēja, ka šoreiz mēs divas stundas runājam par procedūrām un darba metodēm. Mēs ceram, ka nākamnedēļ Mm, jau būsim eh, panākuši labu pamatu eh, sarunām ar Kīpras prezidentu Mavro Jānis, kas ieradīsies Strasbūrā. Ir ļoti skaidri jānodala tās programmas, par kurām mēs lēmjam koplēmumu procedūrā un daudzgadu finanšu schēmas procedūru. Mūsu sekretariāts ir sagatavojis dokumentus, kuru ļoti skaidri parādās tas, kur mēs runājam par daudzgadu finanšu schēmu un kur mēs runājam par koplēmumu programmām. Šādi te svarīgi procedurāli elementi ir jāpatur prātā. Ir ļoti skaidrs, ka mēs neesam gatavi iekļauties, iesākt sarunas par kaut kādām uh, Mm, programmām, kas tiek izlemtas koplēmuma procedūrā. Tā ir jūsu prerogatīva, bet ja jūs vēlaties runāt par kādiem skaitļiem, tad, protams, mēs vienmēr esam gatavi uh, jūs atbalstīt. Es šeit negribu nevienu provocēt, negribu, lai vispār lietu padomu mani kritizē. Šobrīd ir bijušas ļoti daudz divpusējās tikšanās, kuras mēs esam noturējuši, un mans viedoklis ir tāds, ka tas ir ļoti labi. Šķiet, ka vispārējā lietu padome vēlas pātrināt debats par koplēmumu programmām, jo viņi ir nobazījušies. Eiropadoma uzņem aiz, uzņems aizvien lielāku atbildības daļu un līdz ar to atņem vispārēj lietu padomes normatīvās pilnvars. Un šī te, eh, šis te vlap ir nedaudz satraucies. Protams, ir Lisabonas līgums, kurā kristāli skaidri pateikts, kad jāizmanto koplēmuma procedūra. Komisārs Levandovskis ir ļoti skaidri paziņojis, ka Eiropas komisija pastāv uz savām pozīcijām attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu. Pagātnē tas nevienmēr tā ir bijis, tā ir vērā ņēmama pozīcija. Tālāk, ja mēs runājam par Kipras prezidentūru un tās izsniegto, i, publicēto dokumentu, tā ir savu veidu provokācija, ka dalība valsts šobrīd precīzāk pasaka, ko tās vēlas. Mm, ir valsts, kas prasa parādu atlaišanu, kas prasa glābšanu, eh, simts tūkstošu miljonu eiro apjomā. Mūsu komisijas, komitejas nāk klajā ar saviem atzinumiem par eh, vidējā termiņa eh, pārskatu. Tas ir ļoti svarīgi redzēt šīs te viedokļa atšķirības starp eh, budžeta skaitļiem, kādi tiek pasludināti padomē, un atsevišķām saistībām, ko Eiro padome vai konkrētās nozara padomas ir uzņēmušās pagātnē. Šī atšķirība ir liela, ir ļoti svarīga, lai Eiropas parlamentam arī būtu sava nostāja šajos procesos nākamo nedēļu laikā. Nedrīkstam ļauties eh, kaunināšanai, ka mēs esam uh, pieņēmuši kaut kādus skaitļus, kas esot ļoti lieli un kas nav saskaņā ar budžeta konsolidāciju dalību valstīm. Ir ļoti daudz politisko saistību, ko Eiropa padomi ir uzņēmusies, ik pēc trim mēnešiem atkal uzņemoties jaunas saistības, un tam ir jāatspoguļojas arī šajā te daudzgad budžetā. Ir kāds dīvains atgadījums bija kāds ļoti labs runātājs no ārpus vakariņās, kurš mums skaidroja, cik svarīgas ir telekomunikācijas un platjoslas internets darba vietu radīšanai un ekonomikas mm, izaugsmē. Es jautāju Kipras prezidentūrai, vai viņi šo te apsvērumu ņems vērā. Es nāku no Hamburgas apkaimes, un arī tur nevar pārdot māju, ja nav laba interneta pārklājuma, ja nav ātras, eh, ātrais šis te internets, ja nav platjoslas internets. Taisnība, telekomunikācijas mēs nedrīkstam aizmirst. Par patreizējo procedūru. Gribu jums atgādināt, ka esam sākuši gatavot vidējā termiņu pārskatu, uh, Tas ir pats pirmais uzmetums tikai. To mēs jums piedāvāsim 14. vai 17. septembrī. Pirmās debats būs 19. septembrī budžeta komitejā. Grozījums varēs iesniegt arī citu komiteju locekļi. Mēs gadīsim atzinumus. Grozījums var iesniegt tātad līdz 28. septembrim. Pēc tam, kad būsim saņēmuši šos grozījumus, spērsim nākamo soli koriģēsim, pielāgosim mūsu projektu. Mēs nezinām, kas notiks 24. dokumentā. Iespējams, ka Vlap nāks klajā ar jaunu dokumentu. Vai viņi mēģinās iet tālāk nekā šoreiz, šobrīd tas ir izdarīts, jeb ko viņi darīs. Domāju, ka mums ir nepieciešams izvēlēties viselastīgāko iespējamo procedūru, lai mēs varam strauji reaģēt, pamatojoties uz notiekošo. Uh, Un tad redzēsim, kas notiks budžeta komitejā balsojumā 10. un 11. oktobrī un plenāra sesijā, oktobra 2. plenāra sesijā. Šobrīd mēs nezinām, kas notiks ar mini plenāru sesiju. Mm, tajā bija paredzēts balsot. Vēl ir iespēja balsot otrdienā novembra sesijā. Vai tas būs par vēlu, lai ietekmētu lietu gaitu Eiropadomē? padomē? vai tas mums neļaus iesaistīties sarunās ar Kipras prezidentūru oktobrī un novembrī. Mm, tas viss ir vēl jāapspriež. Domāju, ka pats galvenais izvēlēties elastīgu procedūru, jo ir iespējams, ka mums vajadzēs nedaudz grozīt savu sākotnēju atzinumu, lai atbildētu uz to, kas notiek sarunu galdu otrajā pusē. Protams, turpināsim tikšanās ar referentiem katru ceturtdienu Strasbūrā. Tā, lai mēs varētu cits citam pastāstīt, kas notiek šajā te procedūrā. Domāju, ka iesākums ir bijis labs un parlamenta politiskais signāls ir bijis viennozīmīgs neapšaubām. Tādam tam arī jāpaliek. Protams, ka ir atsevišķi punkti, par kuriem debatē komitejas savā starpā. Taču šīs domstarpības ir jāatrisina saulēcīgi, jo tikai vienprātības gadījumā parlamenta viedokli ņems vērā. Paldies! Lielas paldies abiem kungiem par informāciju! Mēs esam paredzējuši balsot par savu atzinumu 18. septembrī. Tātad e, varēsim tad piedāvāt savu viedokli jums jau nākamajā dienā 19. septembrī tas būs saulaicīgi, lai jūs to varētu ņemt vērā. Man ir pieteikušies runātāji Rikē kungs no Tautas partijas, Ajala Sender kundze, Kančāna kungs. Vai vēl kāds grib pieteikties runāt? Lūdzu, paceliet rokas, lai varu pierakstīt visus. Dominiks Rikē būs pirmais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Ivailo un Raimeram par stāstījumu. Tāpat paldies arī par to izturību, kas jums ir bijis vairāk nekā divus gadus, esat iesaistījušies šajā cīņā kas ir ļoti grūta. Šeit ir runa par valstu seifiem un par valstu viedokļiem. Ir ļoti lielas grūtības bijušas, ar kurām jūs esat saskāršies. Šeit transporta komitejā mums ir savs intereses. Mm, proti šī te uh, Connecting Europe Facility, Eiropas saistīšanas mehānisms. Mēs uzskatām, ka tas ļaus uh, atsākt ekonomisko atz atzimšanu, uzplaukumu un mazināt bezdarbu Eiropā. Tas uh, ir veids, kā veikt ieguldījumu Eiropas transporta infrastruktūrā. Mēs esam nedaudz satraukšies, ja dzirdam dažādos paziņojumus par samazinājumiem. Uh, dažādās budžeta līnijās un pozīcijās. Jums tas ir ikdienas darbs piedalīties sarunās tieši par šādiem jautājumiem. Komisijas priekšlikums bija 50 miljārdi un padome vēlas to samazināt uz pusi. Tātad esam diezgan satraukšies dzirdam, ka dalībvalsts padomē runā, jā, mums nepieciešama ekonomiskā izaugsme, darba tirgus attīstība, bezdarba samazināšanās, progress un tā tālāk un tā joprojām. Un pēc tam, kad viņi ierodas šeit pie mums, Briselē vai Strasbūrā, un kad viņi pieņem lēmumus, tad mēs redzam, ka tas ir tie pavisam citi cilvēki, kas pieņem lēmumus. Man ir kāds konkrēts punkts. Jūs teicāt, ka jums ir nepieciešams, lai sektorālās komitejas atsāktu, uzsāktu un atvērtu debatas ar padomu. It kā bez skaitļiem, jo budžeta komiteja uzskata, ka tematiskajām sektoru komitejām ir jārunā par juridisko pamatu un nevis par skaitļiem. Šie te skaitļi parādīsies kaut kad vēlāk tas mūsos izraisa problēmas. Jūs zināt, ka Regi komiteja runā par 10 miljardiem eiro reģionālajā fondā. Es uzskatu, ka šeit transporta komitejā mūsu viedoklis ir atšķirīgs, radikāli atšķirīgs no vidas komitejas viedokļa. Tas ir ļoti svarīgs šis reģionālās attīstības fonds. Man šķiet, ka mūs šantažē. It kā piedāvājot līdzekļus. Ja šie desmit miljārdi nāk no centralizētās pārvaldes budžeta, tad tas nozīmē, ka kohēzijas valsts nevarēs izmantot šos līdzekļus, jo ir paredzēti citi līdzfinansēšanas paņēmieni šeit. Ļoti bieži dalību valstīm ir jāiegūt līdzfinansējums 50 vai vairāk procentu apjomā. Šīs te vīdes fonda līdzfinansējums veido 85% bieži vien. Un šis finansējums bieži vien re, tiek realizēts tā, ka tiek uzbūvēti peldbaseini vai vēl kaut kāda tam līdzīga infrastruktūra. Un mēs neredzam kohēzijas valstīs topam kaut kādus projektus ar Eiropas pievienoto vērtību. Tas viss neveicina Eiropas integrāciju. Nobeigumā vēl viena lieta. Regija komisijas nostāja, es domāju, ka ir tāda, ka viņi neaizstāv valstu intereses. Šī komiteja ieņem tādu ļoti apšaubām pozīciju. Ir uzsākts neformālais trialogs, un viņi ieradīsies šajā trialogā ar parlamentu pozīciju it kā, bet transporta komitejai šī nostāja ir pavisam citādāka. Es domāju, ka tieši budžeta komiteja ir tā, kas varētu šeit uzņemties vidutāju lomu un nomierināt satrauktos prātus. Būtu labi, ja jūs teiktu, ka nē, ka šiem projektiem ir nepieciešama centralizēta pārvaldība. Ir ļoti muļķīgi, ja parlaments ierodas ar divām atšķirīgām pozīcijām, tad divas komisijas ierodas ar divām atšķirīgām pozīcijām trialogā. Tas nav pieņemami. Mums ir nepieciešams turpināt sarunas ar šo vidus komiteju, un mēs reiķināmies ar budžeta komitejas atbalstu. Savādāk viss var slikti beigties. transportā projekti ir ļoti svarīgi Eiropai un tie saistās ar lieliem naudas līdzekļiem. Aijels Senders kundze, S un D grupas vārdā. Gracias, prezidenti. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, piekrītu Rekē kunga teiktajam vismaz vairākiem no viņa komentāriem. Tā tad informācija, ko jūs mums sniedzāt, panāktais progress sarunās, neskatoties uz tām grūtībām, kuras ir bijušas. Ir ļoti patīkami redzēt, ka tiešām ir panākt zināms progress, un patīkami dzirdēt arī par to, ka padome ir sapratusi, ka viņi nebūs vieni paši ceļa grājēji, ka viņiem ir jāsadarbojās arī ar mums, ar citām institūcijām. Mums ir viena ļoti liela problēma, un tā ir saistīta ar komisiju. Saistīta arī ar to, ka komisija viņu vēlmē uzsākt sarunas arī ar citām komitejām. Tātad mēs parlamentā mēģinām rast pareizo laiku un eh, risināt visas problēmas vienlaicīgi. Līdz ar to tā saucamais galvenais sarunu vešanas process patiesībā ir savu veidu koordinējošs darbs. Jūs esat parlamenta referenti par daudzgadu finanšu schēmu. Līdz ar to jūs patiesībā nevarat pieņemt un uzskatīt, ka jūs eh, runāsiet ar 80% parlamentu atbalstu. Šobrīd jau ir pilnīgi skaidrs, ka šāda atbalsta nav, ka ir problēmas ar vairākām komitejām, ar komiteju priekšsēdētājiem. Es ceru, ka šo 80% atbalstu jums izdosies panākt, jo jūsu darbs tiešām ir apsveicams un jūs strādājat ļoti labi un smagi. Un tomēr, un tomēr ir svarīgi runāt arī, ar to, lai, arī par to, ka ir nepieciešams vienoties par kopīgu nostāju. Kallas kungs bieži vien mums stāsta, ka daudzus, daudzi miljoni uh, pazudīs no kohēzijas fonda līdzekļiem un arī dažādos tīklos netiks ielikti. Mēs no parlamenta puses vienmēr esam uzsvēruši to, cik svarīgi ir šāda mehānisma eksistence, jo tas pilnīgi noteikti veicinās kohēziju. Un ja mēs vēlamies redzēt lielāku kohēziju Eiropā, tad nauda tieši tur arī būtu jāiegulda. Ir zināmas bāžas, ir pat patiesībā arī bailes, jo mēs vienmēr esam atbalstījuši to, lai komisijai būtu tai vajadzīgie resursi, lai būtu nepieciešamās iespējas īstenot projektus. Un eh, ja šis projekts netiks finansēts no kohēzijas fonda līdzekļiem, Iespējams, ka mēs nevarēsim vienoties par Connecting Europe principiem, tad kas notiks ar šo naudu? Vai tā pazudīs, izzudīs? Tas ir jānoskaidro. Es piekrītu par telekomunikācijām. Jūs jau teicāt, ka vēsturiski ir izveidojusies tāda situācija, Un mums tas arī ir jāatcerās, ka tās bija lielās kompānijas dalību valstu ietvaros, kuras nodrošināja telekomunikācijas, kuras patiesībā mūs eh, tuvina viens otram un kuras arī nodrošina šo kohēziju. Varbūt jūs varētu mūs nedaudz iepazīstināt ar to, vai mums izdosies panākt vismaz minimālo finansējumu Connecting Europe vai mums būs tāds tīkls, kurš darbosies, vai varēs tikt nodrošināts vismaz minimālais komunikācijas tīkls, jo, protams, ka parlaments eh, vēlas redzēt visu izpildi. Paldies, Meisners kundze! Es vēlētos pateikt to, ka Kančana kungam ir jādodās prom, vai jūs varbūt varētu savainīties vietām, Kančana kungs. Paldies! Paldies! Es vēlētos atvainoties, jo es vēlējos šeit runāt par kaut ko mazliet citu. Es vēlējos atbildēt uz padomus izteikto apvainojumu vai provokāciju. Es esmu pilnībā pārliecināts, ka e, situācija šobrīd ir dramatiska, varētu teikt, ka mēs dzēšam ugunsgrēku neko nedzēšot, un mums ir jābūt pilnīgai skaidrībai, kāds būs nākamais solis. Šajā komitejā mēs runājam par jaunu TNT tīklu, par būtiskām investīcijām šajos tīklos, bet e, tā komiteja, kurā es strādāju, otra manā komiteja Viņi runā par telekom, par ten ētīklu. E Līdz ar to šīs runas par infrastruktūru, par telekomunikācijām, patiesībā tas viss atdurās pret eh, tam, to īstenošanai nepieciešamajiem resursiem. Un eh, dalību valstīm un reģioniem šobrīd naudas nav. Ir pat tādas Eiropas eh, daļas un dalību valsts, kurās naudas nav nepavisam. Uh, Es domāju, ka mums vajadzētu izrādīt solidaritāti un uz to paraudzīties no šāda viedokļa. Es uzskatu, ka ir mums, mēs esam nonākuši krustcelēs un mums ir jāizvēlās kādu ceļu iet. Visiem ir skaidrs, ka naudas ir maz, un lai mēs šo naudu vienkārši izmestu renstelē, mums vajadzētu mēģināt nodrošināt to, lai mums būtu divas alternatīvas, divas iespējamās izvēles. Viens piemērs. Neliels piemērs, bet tas vienkārši parādīs principu. Pagājušajā gadā mēs pieņēmām energo taupības fondu. Mēs tur ieguldījām 220 miljonus eiro, izveidojām konkrētu fondu un balstoties uz tā laika pieejamo informāciju un mūsu domāšanu, mēs e, atbalstījām pašiniciatīvas projektus, ilgtspējīgus attīstības projektus tā saucamos eh, uzsākuma projektus, un bija doma, ka tie projekti palaidīs citus projektus, kas spēs savinēst. Tā tad eh, varbūt, ka mums vajadzētu izveidot eh, līdzīgu fondu, lai mums būtu tā saucamais ūdens piliena ezerā efekts, ka riņķis aiziet platāks. Iespējams, ka mums vajadzētu atbalstīt investīcijas konkrētās jomās. Un tagad tiek runāts par projektu obligācijām. 220 miljoni, kuri tiek eh, paņemti no citiem budžeta postaņiem un šim gadam un nākamajam gadam paredzēts kā garantija, un tad, eh, kas tad parādīsies daudzgadu finanses schēmā 14. un 20. gadam. Ja mēs vēlamies īstenot šīs garantijas, mums ir nepieciešams reāls finansējums. Un eh, ceru, ka mēs to arī dabū darīsim. Es tiešām ceru, ka projekta obligācijas to atrisinās, un patiesībā tas ir politiskas dabas lēmums mums kopīgi, kā Eiropas vadībai, ir jādodās uz finanšu tirgiem un jārunā par, jārunā skaidrā valodā, ko mēs vēlamies redzēt. Mums ir jārunā par to, kā un kur mēs vēlamies redzēt Eiropējām. Es nerunāju šeit par to, ka parāds ir jāsadala vienādi uz visiem pleciem. Nē, es runāju par to, ka mums ir politiski jāpasaka finanšu tirgiem, ka Eiropa sagaida ekonomikas atlapšanu un ko Eiropa tā labā ir gatava darīt. Tātad, kādas infrastruktūras šai ekonomiskajai atlapšanai ir būtiski nepieciešams un kādas varbūt netik ļoti, lai nebūtu tā, ka mēs iekrītam ekonomikas melnajā caurumā un ārā vairs nestepurošamies. Tātad tā bija mana atbilde uz padomas provokāciju. Paldies, saka priekšsēdētājs. Godātie kungi, Antonio tic, no sirds tic projektu obligācijām, un viņš varbūt tāds ir šajā komitejā viskarstākais atbalstītājs. Meisners kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Antonio, vai jūs esat beidzis, ja? Labi, ļoti labi. Izskatās, ka Antonio vēlējās vēl turpināt savu runu, bet nē, tātad runājies. Vēlētos pateikties Beigas kungam un Kalfen kungiem. Kalpin kungam par to, ka jūs esat atrākuši uz šo komiteju. Daudzgad finanses schēma ir ārkārtīgi svarīga, un jūs esat Eiropas parlamenta referenti par šo ārkārtīgi svarīgo jautājumu. Lai cik arī šis jautājums nebūtu svarīgs, un eh, lai cik svarīgs mums neliktos TNT vadlīnijas, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka jūs esat referenti gan daudzgadu finanšu schēmai, gan, protams, arī mūsu interesējošajiem jautājumiem. Šeit jau daudz ir atkārtots, un tomēr vēlreiz atkārtošos, un arī es to esmu teikusi. Mums ir ļoti plaša vienošanās starp dažādām politiskajām grupām, ka TNT desmit projekti būtu jāatbalsta. Mēs vienojāmies par desmit projektiem. Uh, Šie projekti ir svarīgi gan Eiropas iekšējiem tirgum, gan, protams, iekš, gan Eiropas iedzīvotājiem. Protams, svarīgi ir arī enerģijas sektors, telekomunikāciju sektori, bet mums ir nepieciešams transport, transports. Kā jau es teicu, šiem projektiem ir ļoti plašs politiskais atbalsts, un tomēr ar to vien nepietiek, tam ir nepieciešams arī finansiāls atbalsts. Dažādās dalību valstīs situācija ir atšķirīga, un tomēr šie 50 miljoni ir būtiski nepieciešami šo projektu finansēšanai. Mūsu komitejā desmit miljoni, kur ir paredzēti kohēzijas valstīm, jautājums pacēlās, vai vajadzētu šos, šo naudu ielikt šajā finansējumā vai dalību valstīm dot. Un tad mēs vienojāmies, ka 10 miljonus atstāsim tur, kur tie bija paredzēti, lai tiešām šie projekti varētu tikt īstenoti. Es tikai vēlējos vēlreiz pateikt, un to esmu jau teikusi, ka mums ir ārkārtīgi svarīgs finansējums. Ne tikai tāpēc, ka mums patīk celt uh, ceļus un tiltus, bet gan tāpēc, ka šie ceļi un tilti ir svarīgi Eiropas iedzīvotājiem. Antonio jau pieminēja projektu obligācijas. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Varbūt tas nav tik daudz saistīts ar daudzgadu finansu schēmu, tas ir vairāk ierakstīts 13. finanšu gada vispārējā budžetā, un tomēr šī nauda mums ir nepieciešama jo tā nauda, izmantojot arī investīciju bankas atbalstu, varētu radīt 20% pieaugumu. Protams, ka naudas visiem projektiem nepietiks. Un nobeigumā vēlētu runāt par tā saucamo integrēto jūr, jūrniecības politiku. Tai ir nepieciešams ļoti maz finansējuma, un par to nerunāja neviens. Tam ir nepieciešams vienkārši atsevišķs budžeta postenis, un tomēr es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi būtisks postenis. Paldies, saka prieksēdētājs Durokundze. Euh, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribu pateikties mūsu sarunvedēju komandai. Domāju, ka informācija uh, ir ļoti labā apritē starp mums visos šajos sarunu līmeņos, vai nu tās būtu sarunas ar padomu, ar parlamentu priekšsēdētāju vai sarunas starp komitejām. Paldies par šo labo informācijas apriti. Vairāk komentāru. Pirmkārt, kā Rikē kungs teica, pilnīgi pareizi, mēs neskalda un valda, proti dažādas komitejas un tāpat arī dažādos referentus kas raksta ziņojums, kas savā starpā ir saistīti. Mēs vēlamies, lai parlamenta pozīcija būtu saskaņota, spēcīga, vienota, ambicioza. Un iekavās varu pateikt, ka sarunas pār plenārsēžu zāli un tās tehnisko stāvokli notiek tieši šobrīd. Mēs uzskatām, ka uh, sārunu kalendārs un balsošanas kalendārs ir ļoti svarīgs. Nav svarīgi, kur mēs noturēsim šo balsojumu. Nav nekādas jēgas mainīt kalendāru. Mums tas, tas nāks mums par ļaunu. Mums ir nepieciešams noturēt balsojumus tieši tad, kad esam to paredzējuši. Bet tas bija iekavās. Trešais, ko gribēju pateikt. Simpsona kunga ziņojumā par daudzgadu finanšu schēmu Domāju, ka vajadzētu mums vienoties par to, cik svarīgi ir strādāt transporta jomā par tādiem jautājumiem kā interoperabilitāte un tam līdzīgi. Neatkarīgi no tā, kas notiek ar eh, šo te Connecting Europe Facility, transporta jomā mēs varam šo te konsekvenci nodrošināt, un ir nepieciešama ļoti laba konsekvence starp dažādajām programmām, transeiropeiskām programmām un arī citām. Pēdējais. Taisnība mums ir lūgt strādāt bez kādiem skaitļiem pie šī te budžeta priekšlikuma. Kipras prezidentūra cerams turpinās darbu pie vienošanās par kaut kādiem skaitļiem. Es pilnībā uzticos mūsu sarunvedējiem, viņu komandai, un zinu, ka viņi darīs visu, kas ir viņu spēkos. Lielas paldies šobrīd. Zīles kungs! Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribu pateikties Beigas kungam un Kalfinu kungam par komentāriem. Par šīm te sarunām es jums novēlu veiksmīgu sarunu turpinājumu. Iesākumā es gribētu dažas sekundes pakavēties pie plašāka politiskā jautājuma MFF E, tiek plānots līdz 2020. gadam, kas ir vēl pēc astoņiem gadiem. Mēs nezinām, ar ko beigsies patreizējie manevri. Ir izskanējuši aicinājumi rakstīt jaunu līgumu, jaunu Eiropas līgumu, veidojot kaut ko līdzīgu Eiropas Savienotajām valstīm. Uh, Es gribētu šeit eh, runāt par politiskiem argumentiem. Ja Eiropa būs federāla valsts, tad budžetam ir jābūt lielākam nekā 1% no IKP, jo būs jāuzņems atbildība par sociāliem jautājumiem, veselības jautājumiem, aizsardzību. Tas ir vairāk nekā 20% no IKP, paskatieties uz ASV. Ja mēs runājam par Eiropu 2020 un daudzgadu finanšu schēmu, tad mēs nevaram tikai finanšu jautājumus nodot Briseles vai Frankfurts iestādēm mm, un budžetu paturēt 1% ietveros vai pat mazāk par to. Bet tagad atgriezīšos uz zemes. Mūsu komitejai īpaši interesanti ir tas, ka Manuprāt, šī te Connecting Europe Facility saistās ar zināmām briesmām. Jūs runājat par informāciju tehnoloģijās. Ja no 50 miljoniem atņem 10 miljonus, tad pārpaliek tikai 40 miljardi. Iespējams, ka kohēzijas politika sašaurināsies. Uh, ir 2,5% pasludināts kā griesti kohezijas valstīm. Daudzām kohezijas valstīm tas ir mazāk nekā līdz šim, un, protams, ka viņām ir liels vilinājums atņemt šos 10 miljārdus uh, no Connecting Europe Facility ja mēs no 40 miljardiem atņemam vēl 10, tad paliek 30, un ja to sadala pu uz pusēm, tad paliks 15 miljardi. Kas notiks ar Connecting Europe Facility. Es domāju, ka kohēzijas valsts neizmantos iespējas izveidot nevienu no šiem te koridoriem, jo līdzfinansējums liekas ir ļoti zems, un šīs valsts nebūs gatavas ieguldīt no savas puses tik liels līdzekļus. Un kas notiks 2020. gada eiro būs mazāk savienota nekā mēs vēlētos, būt, būs lielāks atšķirības starp dalību valstīm, īpaši slikti klāsies uh, perifērijā un uh, Rietuma un Centrāla Eiropa būtiski atšķirsies kvalitatīvā ziņā. Mums kā politiķiem ir jādomā uz priekšu septiņus, astoņus gadus no šī brīža. Paldies! Paldies, Zīles kungs! Un visbeidzot, debakis kungs! Paldies, priekšsēdētāji! No savas puses trīs īsi jautājumi. Lielas paldies abiem referentiem, kas šeit ir ieradušies, abiem sarunvedējiem no iepriekšējām runām, jūs sapratāt, cik svarīga šajā komitejā ir Connecting Europe Facility. Mēs gribam, lai mēs rīkotos ļoti konsekventi ar TNT vadlīnijām. Vai jums ir vairāk fona informācijas par to, kā jūsu sarunvedēji vai padomas sarunvedēji sasaista šos te abus budžetus? Ja notiek samazinājums Cutting Europe Facility, tad tas ietekmēs TNT budžetu, jo tie ir abi cieši saistīti. Otrs jautājums. Connecting Europe Facility budžets varētu tikt samazināts. Daļa no šī budžeta, kā Kančēna kungs jau pieminēja, tika paredzēts inovatīviem finanšu instrumentiem, kas varētu savulaik piesaistīt atkal citus līdzekļus. Ja šīs te budžets samazināsies, tad piesaistīto līdzekļu apjoms arī būs daudz zemāks. Tātad tas ietekmēs to, cik liels projekts, cik daudz projektu mēs varēsim finansēt. Pēdējais jautājums par desmit miljardiem no kohēzijas fonda. Es domāju, ka ir daudz labu iemeslu, kādēļ kohēzijas fondu varētu paturēt šajā te Connecting Europe Facility. Komisijas nesen publicētajā pārskatā par ostu finansējumu no kohēzijas eh, līdzekļiem skaidri parādās, ka līdzekļi nav izmantoti pareizā veidā. Desmit miljārdu eiro atņemšana kohēzijas politikā un iekļaušana Connecting Europe Facility, manuprāt, būtu pareizi. Domāju, ka ir ļoti svarīgi šos līdzekļus paturēt. Connecting Europe Facility, tas nāks par labu valstīm. Eh, šīs te, šie līdzekļi tiks labāk izmantoti un labāk sasaistīti ar citiem finansējuma avotiem. Paldies, Debakskungs! es varētu nedaudz paturpināt. Mums transporta komitejā ļoti svarīgi ir šī Eiropas pievienotā vērtība Connecting Europe Facility. Roberts Zīle ļoti pareizi pateica, mēs īpaši neusticamies dalību valstīm. Ja tām būs iespēja izteikties, ko tās vēlas, tad nekāda Eiropas papildus vērtība mēs nesaņemsim. Būs dalību valstu projekti, kurus dalību valsts finansēs. Tās, tas ir tas lielais bubulis. Uh, tas dāmokla zobens, zem kura mēs šobrīd sēžam. Kalfinkungs, vai jūs gribat iesākt atbildes un tad pēc tam beigas kungs varbūt varēs turpināt, vai arī otrādā kārtībā, šoreiz apgrieztā kārtībā nekā sākumā runāt? United, uh, like Mums abiem ir līdzīga nostāja, tā tad mēs varam uh, sākt jebkurā kārtībā. Par diskusiju, protams, tā ir diskusija bez eh, skaitļiem, lai izvairītos no tā, ka būs atšķirīgas nostājas parlamentā. No otras puses, visi zinām, par kuriem skaitļiem mēs runājam. Tā tad ir komisijas priekšlikums, ir principi, kas ir noteikti ziņojumā, tā tad 2000. 13 plus 5 procenti, kas ir vajadzīgi saistību izpildē, ieskaitot arī Lisabonas līgumu. Un ir vēl papildus noteikums, ka gadījumā, ja padome nepiekritīs, tad mēs aicinām eh, padomi noteikt eh, tās negatīvās prioritātes, ko mēs nevaram finansēt jo e, šeit ir runa ne tikai par transeiropas tīkliem, bet arī par e, ārpolitiku un pētījumiem un inovācijām, kas ir jāfinansē apmēram 3% apmērā. Un mēs to nevarēsim izdarīt, ja mēs samazināsim uh, skaitļus, uh, samazināsim finansējumu, mēs nevarēsim uh, paredzēt 0,7% eh, no eh, NKI, un mums ir izvēle vai nu koriģēt eh, šos skaitļus, vai arī tad atteikties no politiskajām prioritātēm. Un tāpēc es negribētu, ka padome visu laiku dod jaunus papildus eh, solījumus eh, un pienākumus un nedomā par eh, budžeta sēkām. Par reģionālo lietu komiteju. Ja nav pienācīga risinājuma šeit, tad eh, tiks jautājums nodots Eiropas padomē, un es nedomāju, ka tas ir labākais risinājums. Ir divas iespējas vai nu vienoties attiecīgo komiteju priekšsēdētājiem, koordinatoriem un eh, referentiem, pat iesaistīt komiteju priekšsēdētāju konferenci, ja tas ir vajadzīgs vai arī vienkārši sākt eh, sarunas un turpināt, kamēr nav atrasts rezultāts. Jūs zināt, ka pamat nostāja, par ko mēs vienojamies eh, šo ir ziņojumā, bija iesaldēt summas politikai no 2000. 2013. līdz 2017. gadam. Un ir ļoti skaidrs, ka neatkarīgi no tā, kādi būs eh, daudzgada finanšu schēmas skaitļi, tomēr ir vēl valstis, kas eh, domā par 100 eh, miljonu samazinājumu. Tomēr šis 2% deflators ir paredzēts Eh, schēmā, daudzgada finanšu schēmā, un tam ir jāpaliek. Eh, tāda ir daļa no mūsu eh, sarunu nostājas, un tāda ir arī mūsu nostāja neiesaistoties diskusijā par detaļām. Es piekrītu, ka mums ir šajā kontekstā jārunā par eh, finansu instrumentiem, kas ļauj īstenot inovācijas, kā Kančjana kungs minēja. Eh, piemēram, ir garantija fonds Eiropas Savienības budžetā, kas garantē Eiropas investīciju bankas darbību trešajās valstīs. Un sarunās par iepriekšējo daudzgadu gadu finanšu schēmu mēs arī mēģinājām panākt līdzīgas mehānismus trans-Eiropas eh, tīkliem. Tā tad mums nevajadzētu būt, nevajadzētu tikai domāt par zemo budžetu un kā alternatīvu par jaunajām idejām, bet eh, parlamentam būtu jāpiedalās šajā fin, šajos finansu instrumentos un alternatīvās. Un neatteikties arī no šīm 30 prioritātēm, kas ir noteiktas. Tātad parlamentam ir jāpiedalās arī šo finansu instrumentu vadībā, jo ir skaidrs, ka vai mēs esam eh, ļoti lieli eiropieši vai mēs tikai atbalstam iekšējo tirgu, tad būtu jāveicina šis iekšējais tirgus ar infrastruktūru, eh, telekomunikācijām un arī enerģijas politika ir nodarbinātības un attīstības interesēs. Tātad ir jābūt eh, skaidrībai gan par mērķiem, gan arī par noteikumiem. Eh, Mēsners kundze par to runāja. Par jūras politiku es domāju, ka šeit bija vairāk runa par infrastruktūru, tur bija priekšlikumi no komisijas un ir arī pamats eh, notiek sarunas par pētījumiem un uh, notiek pasākumi Eiropas uh, līmenī, kas ir pamats arī tālākas attīstības veicināšanai par kritiku kohēzijas politikai. Es jums varu pierādīt jebkurā, mm, parādīt jebkurā Eiropas uh, daļā mm, finansētus projektus, jautājums ir par to, kā tad ieviest eh, šo ideju eh, tērēt labāk. Ir beidzot jāpanāk eh, pienācīgs rezultāts, bet ir svarīgi arī, ka diskusijās par kopīgiem lēmumiem un budžetu, lai mēs aicinātu vienkāršot noteikumus. Es nepiekrītu, ka dažos jautājumos administratīvais sloks komisijai vai dalību valstīm pieaug. Tas nav pieņemams, paturot prātā budžeta apsvērums. Un, kā es teicu, diskusijā par akvakultūras politiku savā grupā ir mēs sasniedzām uh, mērķi, par ko es, uh, mēs tagad lāsu grozījumos. Un um, ir vai šie noteikumi, kuriem būtu jābūt labākiem uh, nekā iepriekšējiem, atbilst noteikumam, ka ir jābūt mazākai birokrātijai. Un par stratēģiju mums ir arī vajadzīgas iekšējās eh, slēgtās sanāksmes atkarībā no tā, kādas ir iespējas un kāda būs arī Eiropas padomas nostāja, bet vispirms ir jāgaida eh, ziņojums un atzinumi, un es arī redzēja, ka daudzi um, runāja par uh, daudzgadu finanšu schēmu un par kopīgas uh, lēmumu pieņemšanas kārtību, bet neviens nerunāja par lielajiem projektiem, tātad Galileo, uh, GMAS un citiem. Mūsu nostāja ir stingra. Mēs principā esam par vienotu budžetu, bet šīs summas, kuras tagad tiek eh, piešķirtas, ir, eh, tām ir jābūt saistītām. Un, ja finansējums tiks samazināts, eh, tad būs ļoti grūti panākt šo integrāciju. Ir jāizvairās no tāda riska, ka būtu iepriekš noteikti procenti, un tad tiktu meklētas e, valstu vai divpusējas sistēmas e, tam vai citam projektam. Ja tas tā ir, tad Eiropas budžets būs briesmās ne tikai daudzgadu finanšu schēmai nākamajai, bet arī visiem projektiem. Un no vienas puses mēs eh, it kā veicinām integrāciju, bet no otras puses ir šie nacionālie ieguldījumi. Šis vēl ir ļoti atklāts jautājums. Mūsu principiālā nostāja ir ļoti eh, skaidra. Tā tad eh, ir jābūt arī skaidrībai par prioritātēm. Paldies! priekšsēdētāji kungs, es negribu ļaunprātīgi izmantot jūsu pacietību, bet eh, jautājot, runājot par Eiropas pievienoto vērtību. Mums ir eh, tātad eh, kohēzija un finanses, un starp tām nav nekādas pretrunas, jo labāka e, tērēšana nav pretrunā kohēzijai. Tātad mēs ieteicām izveidot šo 27 cilvēku grupu, kas strādātu pie e, Eiropas pievienotās vērtības. Budžets ir ļoti svarīgs daudzām Eiropas valstīm, un ja mēs runājam par valstu budžetu konsolidāciju, kam ir eh, sava loģika, tad mums ir jāsaprot, ka viens no tiem dažiem instrumentiem, kas ļaus attīstīt Eiropas ekonomiku, ir Eiropas budžets. Un tā tam arī vajadzētu būt. Paldies! Es gribētu pateikties abiem runātājiem par uzstāšanos un arī par atbildēm uz jautājumiem. Kā jūs zināt, es esmu referents un bija minēts, ka daži grozījumi ir vairāk tātad par daudzgadu finanšu schēmu, ka daži grozījumi ir vairāk parastajai uh, Uh, sistēmai. Nu, tas bija arī tas, ko es gribēju teikt. Bet es domāju, ka es varu jums tagad pateikties uh, abiem. Un paldies jums par to uh, darbu, ko jūs esat ieguldījuši un jūsu padotie šajās sārunās ar padomi no kuri mums ir tā kā pretinieks. Jūs atceraties, tātad bija tāda analoģija, ka padomi ir kā aligātors, kas sēž ūdenī, un kad jūs nākat par tūlu, tad tas lēc jums virsū. Es domāju, ka tas ir tā, tā ir laba ilustrācija, kā padomi strādā. Paldies jums abiem! Okay, next item is the... Nākamais ir daudz atzinums par daudzgada finanšu schēmu. Es gribu paskaidrot, ka grozījumi nav iztūkoti visās valodās atvaļinājuma dēļ, bet mums vajadzētu izmantot viedokļu apmaiņu arī ar diviem uh, referentiem un tātad balsojums ir 17. septembrī un darba kārtība jau ir pilna, tātad es domāju, ka vajadzētu skatīt šo jautājumu tagad un tad atstāt arī vietu nākamā nedēļā Strāsbūrā kompromisiem. Daudzi grozījumi izskatās saderīgi ar manu ziņojumu citi ir pārāk detalizēti un runā par jautājumiem, kas būtu jāskata parastajā likumdošanā, nevis MFF. Un arī es gribētu jums uzsvērt 13. grozījumu, kur ir runa par finansu eh, schēmu. Eh, tātad. Tā, mums ir eh, jābūt gataviem, lai mēs neiekristu šajās padomas eh, lāmatās, kas mūs gaida. Es domāju, ka komitejai būtu jāatstāj detaļas likumdošanas procedūrai. Un šajā atzinumā es domāju, ka būtu jāsagatavo eh, tāds īs ziņojums padomē, un tāpēc arī būtu jānodrošina, jā, būt skaidrībai, ka pietiekams finansējums transportam ir eh, svarīgs ekonomikas atveseļošanai. Ir daži grozījumi, ko es nevaru atbalstīt, jo tiem būtu jābūt eh, šajā likumdošanas daļā, bet šo grozījumu saturs ir diezgan pieņemams, tātad mēģināsim meklēt kompromisus līdz nākamajai nedēļai. Pašlaik problēmas ir ar 2, 4 un 7, 15, 11, 23 un 24, 9, 10 un 25 20. un 32. Tomēr vajadzētu jānoskaidro, vai mēs varam tikt skaidrībā par saturu, lai nebūtu šis konflikts starp likumdošanu un daudzgadu finanšu schēmu. Atkal ir 14. un 31. grozījums, kur varētu būt kompromiss arī 26., 27., 28. Es domāju, šeit mēs varam panākt ar kompromisiem, un es domāju, ka arī citi grozījumi ir, piemēram, 1., 3., 6., 21. ir interesanti, arī 17., 19. 30. un 36. par turismu un maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tas ir labs grozījums, un tos mēs varētu atbalstīt. Tāda ir eh, mana eh, stratēģija. Es gribētu atgādināt, ka balsojums ir paredzēts 18. septembrī komitejā un budžeta komiteja ir 18. oktobrī. Vai ir kādi komentāri? Vai visi ir apmierināti? Jā, man iepriecināja tas, ko jūs teicāt. Jūs teicāt par grozījumiem. Jā, man viss apmierina. Es to visu pieņemu. Priekšsēdētājs. Vēl pie tā visa atgriezīsimies. Un atgriezīšos arī es, jo e, vairāki no grozījumiem, kurus es neatbalstu, ir tāpēc, ka tas ir pret e, koplēmumu procedūru, bet patiesībā es piekrītu grozījumu būtībai un tā tekstam. Tātad e, Strasbūrā mēģināsim vienoties, ko darīt un kā. Visi priecīgi, laimīgi. Paldies visiem, paldies visiem. Citu jautājumu izskatīšanai mums nav, tāpēc vēlētos pateikties visiem, tajā skaitā arī tulkiem. Vēlētos atgādināt nākamās sēdes datumu - 17. septembris Brisele no 3 līdz 6. Paldies visiem!